<laughs> La séance commence. Sēde sākas. Bonjour, mesdames et Labdien, dāmas un kungi! Lūdzu visus tos, kuri pašlaik diskutē un vēl nav apsēdušies, ieņemiet vietas, jo esam jau nedaudz iekavējuši. Sanāksme ļoti svarīga un ļoti blīva. Es vēlētos, lai mums būtu pietiekami daudz laika, lai varētu uzklausīt ekspertus un arī diskutēt ar viņiem. Pirmkārt, vēlos sveikt 25 Nacionālo parlamentu pārstāvjus kuri šodien pārstāv 13 Eiropas Savienības valstis. Vēlos izmantot uh, šo gadījumu atvainojos eh, savas eh, valsts vadams, vajadzēja būt šeit trīs pārstāvjiem no Nacionālās asamblējas un senāta, bet nu tā kā šodien notiek balsojums par ļoti svarīgu likumu Nacionālajā parlamentā, tad šie pārstāvji nevarēja nu ierasties. Bet, protams, ka es viņiem nodošu šīs sanāksmes apkopojumu. Vēlos atgādināt, ka Komisija ziņojums ir iekšējo tirgu pār Eiropas ekonomisko telpu, kas ir pieņemts 7. septembrī. Aicināja izvērst labāku komunikāciju. Šajā kontekstā es vēlos īpaši sveikt Šveices pārstāvi. Eh, Pisinģers kundzi, atvainojiet, priekšsēdētājs saka man par akcentu un arī sveicu šeit Norveģijas pārstāvu Trūls Vikom kungu. Arī sveicu visus Eiropas parlamenta pārstāvs, arī iekšējās komite, iekšējā tirgus komitejas deputātus. Es redzu, ka viņi vēl nav pārāk lielā skaitā, bet es ceru, ka viņi pavisam drīz mums pievienosies, un tas būtu tiešām žēl, ja mēs neizmantot šīs pēcpusdienas sanāksmi. Jo es uzsvēru, cik svarīgs ir šīs notikums Nu, galvenokārt jau tādēļ, ka tiek stiprināts Eiropas parlamenta kompetences pateicoties Lisabonas līgumam. Esam arī aicinājuši Nacionālo parlamentu pārstāvis mūsu vidū, un esam to darījuši tādēļ, ka arī viņiem ir spēlējama ļoti svarīga loma, kā tas atrunāts Lisabonas līgumā. Tas mums ļauj labāk strādāt ar katru valsti, ar katru nacionālo parlamentu, tādā veidā, lai mēs nodrošinātu labāku komunikāciju. Uh, ar pārstāvēto demokrātiju un tādējādi arī norādīts to, ko Eiropas Savienība dara savi pilsoņu labā. IMCO komiteja jau ir organizējusi starp parlamenta uh, sanāksmes, kur ir tiksies Eiropas parlaments un nacionālajiem parlamentiem, kur mēs runājām par direktīvu, kur tik runāts par uh, kavētiem maksājumiem arī runājām par ļoti svarīgu iekšējo tirgus ziņojumu maziem uzņēmumiem un pateicoties lieliskai diskusijām ar Nacionālo parlamentu, komisiju, padome, Eiropas parlaments izstrādāja ļoti svarīgu tekstu. Tālāk. Mēs arī organizējām sarunu par direktīvu, par kuru vēl tiek diskutēts. Šeit mums vēl ir ļoti daudz darba darāmā, proti runa ir par patērētāju tiesību direktīvu. Un vēl viena lieta, arī sanāksme par pakalpojumu direktīvu transponēšanu. Jūs ļoti noteikti zināt, ka šīs direktīvas transponēšana rada problēmas. Šīs sanāksmes ir bijušas vienmēr ļoti interesantas un auglīgas. Nešaubos, ka šodien arī debatas būs ļoti auglīgas. Un uh, 17.30 vai 17.45. Eh, mūsu vidū būs arī iekšējā tirgus komisārs Barņiekungs. Rītdien viņš prezentēs vienotā tirgus aktu presei Līdz ar to viņam vēl ir jāveic uh, arī daudz konsultācijas un darbi, tādēļ viņš nevar, pie, nevar piedalīties visā sanāksmē, bet es gribu tiešām uzsvērt, cik viņš ir atvērts un arī ieinteresēts uh, jautājumā, kuru mēs skatīsim šodien. Es, protams, arī šeit uh, sveicu ekspertus, kuri ir piekrituši nākt uh, šeit mūsu vidū un arī liecināt uh, par savu profesionālo pieredzi un arī darbu, kur viņi ir uzsākuši attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju. Šeit, tad, šeit es sveicu Ingvilī Fuks kungu priekšsēdētāji vēl pārliecināt, ka viņi ir pareizi izrunā vārdu. Viņš ir tātad Vācijas inženieru pārstāvis. Pat Patrika Fortvīkungs, viņš pārstāvja Francijas aptiekārs. Profesors Tonī Hazelkungs. Viņš pārstāv um, Britu medmāsu un vecmāšu asociāciju un visbeidzot Karina Marija Grosas Pedersens kundze no Dānijas ir izstrādājusi darbā dokumentu, kādu mm, lūdza IMCO komiteja par profesiju, eh, profesionālu kvalifikāciju atzīšanu attiecībā tieši uz mobilajām profesijām. Mūsu sanāksmes mērķis ir uzklausīt katru nacionālā parlamenta viedokli par situāciju, par izaicinājumiem, un es arī teiktu par uh, galvenajiem mērķiem attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Pašlaik notiek ekonomiskā krīze, ir sociālā krīze. Mēs ļoti labi, apzin, ļoti labi apzināmies, arī jaunieši ļoti labi apzinās, varbūt vairāk nekā mēs, ka profesionālie panākumi nozīmē to, ka ir nepieciešams nodrošināt mobilitāti, Eiropas mobilitāti. Šīs debatas būs viens no pirmajiem ieguldījumiem Mēs obligāti pārskatītu profesionālas kvalifikācijas direktīvu. Komisija pārskatīs šo direktīvu, arī Barņēkungs komisāra kungs uh, um, sanāksmes beigās arī veiks izvērtējumu. 11. gadā nāks klajā ar zaļo grāmatu un ar tiesību aktu, lai nodrošinātu labāku profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Jūs zināt, ka 5. gada direktīva, kas ir jauna, radīja lielas problēmas tieši transponēšanas jomā. Dažas valstis, es nesaukšu viņas vārdos, bet uh, tas nenozīmē, ka tās ir sliktas valsts, vienkārši ir problēmas dažām dalību valstīm, tātad bija problēmas ar šīs direktīvas piemērošanu. Viens no jautājumiem, kurš bija 2005. Uh, gadā visai jauns, bija uh, kopīgās platformas atzīšana visās Eiropas valstīs. Uh, šīs kopīgās platformas tā arī nekad netika izveidotas. Lūk, tas ir viens no piemēriem, kā, kur mēs redzam, ka šī direktīva nav bijusi efektīva un kas nozīmē arī to, ka mums pēc iespējas ātrāk ir jāpārskat šī direktīva par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, protams, kopā ar nacionālajām iestādēm, lai būtu pēc iespējas mazāk problēma, mēs ietu pēc iespējas tālāk. Un termiņi ir, kā zināms, visai īsi jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Komisijas ziņojums par šīs direktīvas transponēšanu ir pieejams arī jūsu informācijas dosijē. Dokumentos, kas esat saņēmuši, vēlos arī norādīt uz to, ka uz iekšējā tirgus komiteja un arī kolēģi šeit klātesošie arī pilnībā var piekrist un ir piedalījušies jau arī pārdomās par šīs direktīvas pārstrādi. Esam izveidojuši darba grupu iekšējā tirgus komitejas līmenī, kur piedalās visas Eiropas parlamenta politiskās grupas. Pateicos visiem kolēģiem, kuri piedalījušies šajā darba grupā. Esam strādājuši perfektā harmonijā un nebūtu tas tā nav strādājot pie, visiem, pie citiem jautājumiem. Ir jāoptimizē šī sistēma. Mums ir jāraugās šodien, kā mēs to varam panākt. Ilgāk vairs nerunāšu, vēlos tikai atgādināt. Nacionālo parlamentu pārstāvjiem mums ir ļoti tādi strikti noteikumi šeit Eiropas parlamentā. Es došu vārdu eh, visiem, kuri vēlēsies izteikt, pareizāk sakot, diviem eh, diviem pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem, vienam pārstāvjiem no Eiropas parlamenta. Es vēlos, lai visi varētu izteikties. Bet, nu, lūdzu, ievērojiet Eiropas parlamenta noteikumus, proti trīs minūtes būs jūsu rīcībā, jūs varēsiet izteikties, uzdot savus jautājumus ekspertiem. Jau iepriekš pateicos par laika ievērošanu. Tūlīt pat arī sāksim debats. Vārds. Karina Marija Grospedersens kundzei, kuri nāks klajā ar Rimko komitejas darba rezultātiem par kvalifikācijas atzīšanas rezultātiem, uh, Šeit galvenokārt tiek runāts par arhitektiem, inženieriem, medmāsām un um, turismu gidiem. Vēlos arī noslēgumā personīgi pateikties kādam ļoti svarīgam komitejas uh, kolēģim, kuram bija ārkārtīgi liels prieks strādāt kopā, un es ceru, ka šī darbība arī turpināsies. Sveicu un pateicos arī uh, komisijas pārstāvjiem Tičku kungam. Man ir jāuzsver, ka es ļoti reti reti esmu redzējis kādu, kurš strādā tik efektīvi un uh, tiešā veidā, kur mēs esam uh, organizējuši viedokļu apmaiņas vai telefonu, un tas viss notiek ļoti efektīvi, nevis tikai rēpastarniecība, bet tiešām ļoti tiešā veidā efektīvi darbojamies. Es ceru, ka tas uh, tā arī būs turpmākos gadus. Es zinu, ka esat ļoti mobilizējies darbā pie šī jautājuma, kas ir svarīgs pilsoņiem. Tad lūdzu vārds Karīnai Marijai Grosas Pētersons kundzei. Okay, thank you. Lieliski, paldies, priekšsādātājs kundze. Tad es um, jums īsi prezentēšu mūsu atklājumus, veicot um, pētījumu IMCO um, komitejas vārdā. Es jums pastāstīšu par pētījumu aptvērumu un par secinājumiem. Noslēgumā es prezentēšu sešas rekomendācijas, kas uh, izariet no pētījuma. Uh, Pētījuma mērķis eh, bija izpētīt eh, izaicinājumus četrām eh, atlasītajām profesijām, kur visbiežāk rodas problēmas. Profesijas, kas tika izskatītas, ir mednāsas arhitekti, civilinženieri, civilietu inženieri un turisti. Un valstis mm, bija Francija, Vācija, Itālija, ASV, apvienotā karalistē atvienot, Spānija, Dānija, Polija un Slovēnija un Itālija. Tā mēs um, sadarbojāmies arī ar vairākām organizācijām Eiropas Savienībā. Mēs mēģinājām īpaši pievērst uzmanību izaicinājumiem, kas ir saistīti ar rakstisko deklarāciju izmantošanu jau iepriekš, tad uh, atbilstības uh, testi un adaptācijas periodi, valoda prasības, uh, sadarbība un nacionālo kontaktpunktu loma, kontrolas sistēmas un informācijas apmaiņa uh, par to, vai notiek profesionālā izkļaušana, informācija, mm, informācijas apstiprināšana par profesionālajām kvalifikācijām, profesionālās kartes un Eiropas kvalifikāciju ietvars. Nākamo slaidu lūdzu. Runājot par secinājumiem pēc uh, veiktā pētījuma, mēs redzam, ka profesionāļiem uh, veidojas um, problēmas, jo viņai slikti pārzina direktīvas nosacījumus un uh, ir dažāda uztvere attiecībā uz noteiktām profesijām. Kompetentajām iestādēm dažreiz uh, rodas problēmas kontaktējoties ar kompetentajām iestādēm citās valstīs, bet uh, kompetentās iestādes uh, atbalsta iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Būtu jāapmainās uh, ar informāciju, kas ir tuvu realitātei, lai labāk uh, nu, risināt norisinātos atzīšanas procesi, un tam varētu palīdzēt profesionālās kartes. Rakstiskās deklarācijas, kas jāiesniedz iepriekš, principā izmanto dalību valstis, bet eh, piektais pielikums tiek aktualizēts lēni, un tas rada problēmas. Kompensācijas pasākumi pieprasa resursus, un kompetentās iestādes eh, nav īsti drošas, kā mm, tā, tos ieviest. Atzīšana atsevišķos gadījumos ir problemātiska tur, kur piekļuva profesija netiek regulēta izcelsmes uh, valstī. Turklāt informācijas savākšana prasa laiku un um, dažreiz aizkavē um, uh, atzīšanas procesu. Uh, Tātad eh, četrām aplūkotajām profesijām eh, tika izstrādātas arī vairākas rekomendācijas. Pirmkārt, iekšējā tirgus informācijas sistēma būtu jāizmanto obligāti, lai mazinātu eh, kavējumus atzīšanas procedūrās. Mums, ja mums būtu noteikumi stingriem termiņiem atbilžu iesniegšanai, tas noteikti pātrinātu procesus papildu funkcijas varētu ieviest. Piemēram, speciāli brīdinājumi, kad eh, tie notiek apmaiņa ar svarīgu informāciju un eh, interaktīvais eh, interfejs, lai diskutētu par sniegtajām atbildēm. Otrā rekomendācija skar piektā pielikuma uzlabošanu direktīvām Aicinām dalībvalstis to darīt bieži. Un vēlētos, lai visi to darītu uh, vienādā veidā, norādot vienādas detaļas un uh, harmonizēto informācijas veidu. Šādi mēs eh, vienkāršotu prasības un izvairītos no informācijas pazaudēšanas. Tas veicinātu arī konstruktīvo dialogu starp dalību valstīm un komisiju. Nacionālajie koordinātori, eh, viņam jā, jāpārauga eh, darbs, bet viņam jāsniedz atbalsts kompetento iestāžu līmenī. Trešā rekomendācija - jānodrošina sastarpējā atzīšana. Ja pat ja piekļuve profesija netiek regulēta izcelsmes valstī. To var darīt, um, stiprinot nacionālo kontaktpunktu lomu izcelsmes dalību valstīs attiecībā uz profesijām, kas netiek regulētas. Tad uh, jāvienojas par dokumentiem, kas jāiesniedz kā pierādījumus bet jācenšas, lai nerastos spiediens neregulējošām dalībvalstīm, un lai tās netiktu piespiestas ieviest regulējumu noteiktām profesijām. Ceturtā rekomendācija - attīstīt pārauku paraksi un eh, kompensācijas mehānismus. Lai to panāktu, jāapmainās ar informāciju par pārauku praksēm ES līmenī. Uh, Ehm, šādi varētu attīstīt un koordinēt eh, kompensācijas pasākumus vai specifiskus instrumentus. Ehm, fórums, kur to darīt, būtu nacionālajie kontaktpunkti vai koordinātoru grupas. Tajā ir jāiesaist arī kompetentās iestādes, jo viņam jau ir zināma pieredze. Procesus varētu veicināt, eh, izbūvējot eh, tīklus, kompetento iestāžu tīklus, eh, īpaši profesijām, kas ir mobilas. Piektā rekomendācija - palīdzēt dalībvalstīm, lai pārvarētu problēmas, eh, kas saistītas eh, ar prasībām dokumentēt divu gadu darba pieredzi, uh, gadījumos, kad uh, tiek uh, iesniegta rakstiskā deklarācija iepriekš, lai sniegtu pagaidu pakalpojumus. Šeit um, dalībvalstīm būtu jāizmanto pāns 7.2, tas ir brīvprātīgi, un būtu jāpalīdz dalībvalstīm attīstīt uh, noslēgt vienošanos ES līmenī, divpusēji arī varētu to darīt Eh, un vienoties par to, kādi dokumenti jāiesniedz eh, kā pierādījumu. Sastā rekomendācija skar profesionālās kartes, eh, kas ir jātīsta. Šeit mēs varētu palīdzēt un um, mums jādalās ar zināšanām un tehnisko know-how un um, mums jāizpēta kādas profesijas varētu gūt labumu no profesionālās kārtas. Paldies! Šis dokuments tiešām bija ļoti apjomīgs. Esat ievērojuši, ievērojami tiešām samazinājuši un rezumējuši, lai mēs nezaudētu laiku. Pirmā daļa tiek skatīts. Um, savstarpējā profesionālās kvalifikācijas atzīšana un šis saraksts, un tad otrā daļa ir rekomendācijas, kādas uh, būtu jāņem vērā, lai varētu harmonizēt šo profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Eiropas līmenī. Tagad vārds doktoram Vilī Fukskungam, Vācijas uh, inženieru asociācijas pārstāvs. Viņš mūs iepazīstinās ar eh, situāciju savā valstī. Lūdzu, vārds jums. Jā, Paldies, priekšsādātājs kundze, godātās dāmas un kungi. Mani lūdza jūs pastāstīt par Vācijas pieredzi saistībā ar pārrobežu, at, eh, pārrobežu atzīšanu saistībā ar profesionālām kvalifikācijām. Es labprāt uh, izpildu šo lūgumu, jo var pastāstīt ne tikai par Vācijas nostāju, bet arī par Eiropas inženieru viedokli. Līdz ar to man, eh, mans stāstījums atspoguļo gan Vācijas eh, pozīciju, Vācijas inženieru apvienību VDI, kuras direktors es esmu, gan pārstāvēšu arī EFāni viedokli. Vispirms vēlētos jums stādīt priekšā VDI un EFāni. VDI ir organizācija, kurā ir 139 tūkstoši locekļi, un tā ir viena no lielākām tehniski zinātniskajām Eiropas apvienībām. 130 ierēdņi koordinē 13 tūkstošu goda ekspertu darbu, kuri iegulda savas zināšanas VDI. Ar virkni zinātnisku konferenču direktīvu, pētījumu, atzinumiem, VDI veicina zinātnisko apmaiņu un sabiedrības diskusiju saistībā ar, par tehniskām tēmām. EFANI savukārt ir Eiropas uh, asociācija un pārstāv visas Nacionālās inženieru apvienības. Un uh, EFANI pārstāv inženieru apvienību intereses. Un no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī četrām citām Eiropas valstīm. Kopā EFANI reprezentē kopā ar visām savām nacionālajām organizācijām vairāk kā 4 miljonus inženieru. Dāmas un kungi, tagad nonāk pie mūsu šodienas tēmas gan uzņēmumi, gan inženieru pakalpojumu sniedzēji, arī inženieru biroji arvien vairāk mm, eh, pievēršas šai pārobežu mobiltē, mobilitātei un eh, pārobežu mobilitātes nepieciešamība pieaug. Eiropā arvien pieaug uh, pieprasījums pēc mobīliem inženieriem. Un tas ir tāpēc, ka pieejamība inženieriem dažādās valstīs ir dažāda. Piemēram, Vācija jau gadiem ilgi nespēja nosekt visu pieprasījumu pēc kvalificētiem inženieriem. Un tāpēc Vācijas uzņēmumi cenšas rekrutēt kvalificētu darba spēku no ārzemēm. Bet šķērslis mobilitātei ir apjomīgā procedūra, uh, saistībā ar pārobežu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Vācijā atzīšanas kompetence ir atkarīga no federālās zemes. Ir nepieciešama ļoti gara procedūra, e, lai atzītu šīs e, profesionālo izglītību. Ir nepieciešama vesela virkne dokumenti, oficiāli apstiprinājumi, dokumentiem jābūt e, pārtūkotiem. Un šie, šis process var ilgt pat 6, miljonu, e, pat 6 mēnešus. Dāmas un kungi, VDI un EFANI skatījumā profesionālitātes apliecība varētu dot ieguldījumu, lai vienkāršotu visu šo procesu. Jo 2005. gadā EFANI ir publicējis pētījumu par to, uh, kādi ir Eiropas Savienības noteikumi saistībā ar inženieru profesionālo darbību. Un tāpēc 2005. gadā EFANI ģenerālā asambleja pieņēma lēmumu attīstīt profesionālo apliecību. Un tika uzsākts Vācijā pilota projekts. 2010. gada aprīlī VDI kopā ar Centrālo inženieru apvienību asociāciju un Vācijas tehniski zinātnisko apvienību asociāciju attīstīja šādu profesionālo apliecību Vācijas inženieriem, un šī ieviešana notika veiksmīgi. Un tika izstrādāts uh, koncepts, un tas tika saskaņots ar EFāni. Un šajā kopīgajā darbā izrādījās, ka svarīgi ir pieci kritēriji šādai apliecībai. Šādai apliecībai jābūt pirmkārt visaptverošai, otrkārt standart, standartizētai, treškārt uzticamai, ceturtkārt decentrālai un piektkārt brīvprātīgai. Un ko tas nozīmē, to es tagad gribētu jums paskaidrot. Visai informācijai, kas atspoguļota Engineer ING kartē, ir jābūt visaptverošai, jābūt dokumentētā detalizētā. Tas nozīmē, ka ir detalizēts pārskats par akadēmisko izglītību, profesionālo kvalifikāciju un tālāko izglītošanos. Otrakārt, informācija jābūt standarta informācijai, jo šajai, šī kārta sniedz informāciju par akadēmisko izglītību, profesionālo pieredzi un, un standartiem, kuri ir definēti FEQF. E, Treškārt, visām norādēm šajā profesionālā apliecībā ir jābūt drošām un uzticamām. Kvalifikācijas tiek pārbaudīts izcelsmes valstī, un to dara neatkarīga reģistra komisija. Un šīs reģistra komisijas sastāvā ir augstskola eksperti, asociāciju un ekonomikas pārstāvi līdz ar to tiktu nodrošināt šī atzīšana. Ceturtkārt, profesionāls apliecības ieviešana un administrēšana notiek decentralizēti Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka iegūtās kvalifikācijas izcelsmes valstīs tiek dokumentētas. Šajā apliecībā ir ne tikai standarti ieraksti, bet ir iespējami arī valstī specifiski papildinājumi. Un šī, šī elastība ar papildinājumiem ir, ies, ir nepieciešama tāpēc, ka valstīs ir specifiski noteikumi. Piektkārt, šai kartei ir jābūt brīvprātīgai. Nedrīkst būt uh, sloks nedrīkst pot sloks inženieriem, ka viņiem ir jāiegūst e, šī kārta. Un līdz ar to mēs nodrošināsim, ka netiek papildus sloks uzlikts inženieriem un netiek, e, nero, nerodas birokrātija. VDI ir pārliecināts par to, ka šāda inženieru ING karte var dot savu ieguldījumu, lai vienkāršotu atzīšanas eh, procedūru. FANI ir tādās pašās domās, un tāpēc 1. oktobra 2010. gadā ģenerālā asamblēja Sofijā vienbalsīgi nolēma, ka šīs kartas eh, koncepts, ko attīstīja VDI, ir jāpārņem. Septiņas uh, dalībvalstis jau ir devuši savu piekrišanu ieviest enginieru ING karti 2011. gadā, un citas, vēl vairākas citas valstis ir starta pozīcijā, bet gaida vēl atbalstu no politikas puses. Un šāds atbalsts būtu pārliecinošs atzinums enginieru ING kartei kā instrumentam, lai atvieglotu inženieru pārobežu mobilitāti. Un, ja būtu šāda kārta, tad labumu gūtu gan Eiropas inženieri, gan arī uzņēmumu un valdības. Un EFANI un VDI ļoti apsveiktu to, ja būtu šāds IMCO komitejas atbalsts. Dāmas un kungi, es vēlētos līdz ar to savu stāstījumu beigt un pateicos par jūsu uzmanību un priecājos uz sekojošām diskusijām. Paldies! Merci beaucoup. Euh, Liels paldies par eh, jūsu prezentāciju. Ļoti sintētiska. Domāju, ka mēs visi esam viensprātis arī par to, tad, kur arī zinām, mēs ejam, bet tagad vārds eh, debat, tagad laiks bet debatēm. Un Vēlējos tikai norādīt Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, tā kā zāle ir visai liela un perfekti es nesaredzu jūsu vārdus, tie, kuri vēlas izteikties, tad uh, ir jāizpilda šāds form, šāda veidlapa, kā to varētu priekšstādātāji, tas ir šī veidlapa ir jūsu priekšā, tad aizpildiet šo veidlapu, iedodiet to mm, cilvēkam staigājušiet pa zāli un savāc veidlaps, un tad varat. Uh, Mm, tās tiks priek, atnestas priekšsēdētājai. Tātad divi uh, parlamentu pārstāvi izteiks, tad, izteiksies, tad viens Eiropas parlamentu pārstāvis, katram trīs minūtes, un tad ejam tālāk. Vārds. Apvienotā karaliste. Jungas kundze. un sociālās komitejas. Lūdzu, Jungas kundze. Arunes Jung. Barones Jungas kundze. Lūdzu. Liels paldies! 2005. gada direktīva, pārskatītā direktīva, lai ļautu profesionāļiem strādāt Eiropas Savienībā, un tas tika arī skatīts sociālās politikas un patērētā aizsardzības komitejā toreiz beigs, kā, kā parlaments uh, nav izteicies, es vienkārši gribēju arī savu viedokli balstīt uz uh, jaunāko ziņojumu no kur izstrādājas parlaments apvienotā karalistē. Protams, ka mēs visi atbalstām eh, brīvību pārvietoties, bet tas var radīt eh, arī problēmas, jo īpaši mēdīķu uh, jomā ir liels bāžas attiecībā tieši uz pacientu drošības standartiem. Tas tika uzsvērts arī 8. gadā, kad Eh, Grēkungs, eh, apstākļais pacients gāja bojā, jo vācu mediķis viņam parakstīja pārāk lielu medikamentu devu. Vispārīgajai medicīnas pārdomei ir jāreģistrē visi mediķi Eiropas Savienībā. Šajā aktā arī arī uh, ir jāpārbauda mediķu valodas prasmes. Ir arī legāls tad, juridiskais uh, pienākums arī nodrošināt, ka gan lingvistiski, gan klīniski mediķi ir profesionāļi. Jānodrošina arī viņu kompetenci vienotais līmenis. Attiecībā uz šo vācu ārstu viņš bija reģistrēts. Bet viņš attiecīgi nenolika pilstīgo valodas testu, un viņš neatbilstīgi ārstēja brītu pacientus. Viss tika izskatīts arī attiecīgā komitejā. Uh, apvienotās karalists parlamentā un arī šī reģistrējošā, mediķu reģistrējošā padoma norādīja uh, uz to, ka uh, šādu valodas testu var izpildīt atbilstīgi uh, Eiropas Savienības direktīvai. Taču 1986. gadā tika liekts veikt šādu uh, testu veikt. Tad vajadzēja arī reģistrācijas uh, vēlreiz sniegt savu viedokli un komisijai pārstrādāt direktīvu, lai varētu organizēt mediķiem šo klīnisko un valodas testu, lai tur nebūtu nekāda pārpratuma. Komisija atbildēja un apstiprināja, ka direktīva neparedz uh, kā katrai eh, atbildīgai iestādē dalību valstīs vajadzētu organizēt šādu valodu testu un apsolīja arī strādāt kopā ar eh, mediķu reģistrēšanas padomu, lai varētu uh, rast risinājumus. Direktīvas pārskats arī eh, mm, to arī skatīs parlamenta Eiropas Savienības tiesība aktu komiteja. Bet, nu, ņemot vērā, ka laiks ir pagājis ilgs un eh, vienotās karalistas valdība uzskata, ka vajadzētu stiprināt noteikums attiecībā uz valodu testu nacionālajā līmenī. 2009 report, the House of Parlamentu arī apakškomiteja par patērētāju aizsardzību, kur arī svārdi uzskatīja, ka nepieciešama arī informācijas apmaiņa dalību valstu vidū, taču šie valu, eh, informācijas apmaiņi efektīvi nedarbojas. Un tagad pēdējais noslēgums. Ja gadījumā mediķim ir kā tiesvedība vienā dalība valstī, tad viņ, lai viņš varētu praktizēt kādā citā dalība valstī, un apakškomiteja arī augstu no, novērtēs kādu veikto progresu, bet ņemot vērā, cik lieta ir nopietna un smaga, tad šie jautājumi par kompetenci un valodu, šie jautājumi ir ļoti smalki jāizskata un jāatrunā kādā turmākā direktīvā. Merci pour votre témoignage. Je pense que nous Paldies! Mm, jebkurā gadījumā, es domāju, mēs par to runāsim vēl arī otrajā daļā, jo pacientu drošība un arī um, veselības aprūpas personāla drošība ir un aizsardzība ļoti svarīga. Par to bija runājumi šajā komitejā. Jūs arī runājāt par uh, iekšējā tirgus informācijas sistēmu, kam arī ir, ka teikt, lieluma. Un tagad Itālijas. Um, Parlamenta vārdā Briāni kungs lūdzu. Abriņāni kungs. Tie kolēģi, jā, esmu Abriņāni kungs no, depu, no Nacionālā parlamentā. Pateicos komitejai par organizatoru svarīgo sanāksmi, par profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Tas, protams, ir nepieciešams, lai varētu veicināt Eiropas Savienības sociālo-ekonomisko izaugsmi, kad um, mēs redzam. Uh, cik uh, svarīgi ir šie jautājumi. Ir nepieciešams zinām vērā divus elementus. Tad iegumam attiecībā uz atzīšanas procedūru vienkāršanu un pātrināšanu. Un tas varētu arī veicināt iekšējā tirgus darbību. Tas varētu sniegt gan pa, uh, iegums gan pacientiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem un veicināt ekonomisko attīstību. Septiņiem eh, profesijiem no astoņiem tūkstošiem, kāds ir atrunāts Eiropas Savienībai, ne, nepieciešami nosacījumi, lai varētu pātrināt šo atzīšanas procesu. Skaidrs, ka ir vēl garš ceļš ejams. Ļoti nepieciešams arī lūgt Eiropas eh, institūcijām darīt visu, lai valstis, kuras nav atzinuši citu diplomas, to darītu. Bet, nu, tā kā šo profesiju izpilda ļoti delikāti, tad ir eh, jāļauj arī attiecīgajām profesijas pārstāvjiem eh, pierādīt, ka viņi veic attiecīgo amatu, ka viņi teica attiecīgo darbu. Šiem profilim, tad, tad ir nepieciešama arī garantija lietotājiem. Viņiem ir jābūt drošiem par to, ka pakalpam, kādu viņi saņems, būs apmierinoši. Itālijā ļoti daudz ļaunprātīgu situāciju, tas vairs nav kontrolējami, ir situācijas tādas, kur personas iegūst diplomas kādās mistiskās universitātēs ārpus, eh, kādā citā valstī, un tad lūdzu Itālijā atzīt šos uh, mistiskos diplāmus. Un nav arī sadarbība ar valstīm, kurās it kā šie cilvēki iegūst uh, šos diplomus, pat ja šīs valsts atzīst, ka uh, diplomi nav, nav autentiski. Direktīva. Tad parlaments uh, ir apņēmies eh, pārskatīt šo direktīvu. 2005. gadā direktīvas bija arī referents par šo jautājumu. Tur ir problemātiski aspekti, piemēram, ir šie profesionāli orderi, asociācijas, intelektuālā īpašuma. Runātājs runā ārkārtīgi ātri. Tad jāatvērt tirgus, saglabājot kvalitāti. Merci d'avoir tenu votre. Paldies, ka jūs iekļaujaties laikā, pat ja, jā, tulkiem tas nav īpaši vienkārši, kad jūs lasāt ļoti ātru tekstu. Un tagad, atbilstīgi noteikumam, vārds Eiropas parlamenta pārstāvim. Evelīna Gebārds kundz lūdzu. Jā, Paldies, priekšsādātājs kundze. Viņš nu, šķiet interesanti, ko teica kolēģis no Itālijas. Tas jau uh, iezīmē vienu secinājumu. Proti, IME sistēma ir nopietni jāuzlabo, ja tieši tur, kur tiek pārbaudīts, vai e, iesniegtais diploms ir vai nav uh, piemērots šo jautājumu, pārbaudas jautājumu varētu atrisināt ļoti labi ar e IMI sistēmu. Man ir jautājums Pedersens kundzei. Proti, adaptācijas e, posms un atbilstības testi. Kad e, direktīva tika sagatavota, tad e, parlaments un padome strīdējās savā starpā par to, kurš izlēma, kas notiek. Tests vai tiek noteikts tāds izmēģinājuma periods. Un um, mēs uh, izlēmām, ka kandidātam pašam jālemj. Man ir jautājums, vai dalībvalstīs tiešām tā notiek, tas man ļoti interesē. Un šajā sakarā, aplūkojot gidu situāciju, es redzu, ka ir izmēģinājuma posmi un pārbaudas uh, Itālijā. Vai jūs eh, mēģinājāt saprast, kāpēc vienā valstī ir tik daudz šādu pārbaužu un izmēģinājumu posmu un citās nē? Jautājums arī Fuksa kungam. Manas politiskās grupas vārdā, sociālistu un demokrātu vārdā, varu jums teikt, ka profesionālās kartas mēs noteikti atbalstīsim. Tā taču bija mūsu iniciatīva Eiropas parlamentām jo tas ir tāds uh, uh, nekonvencionāls, iespējams, bet nebirokrātisks veids, kā īstenot uh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Eiropā. Un tagad jautājums. Vai mums jau ir inženieri, kas izmanto šīs kartes, un ja jā, tad kur un cik daudz tādu ir? Un vai pieprasījums ir liels? Vai arī tas ir tas, ko mēs tikai uzskatām par labu ideju, bet kas nedarbojas realitātē. Paldies! Pirms turpinām ar jautājumiem, tad, lai mēs varētu koncentrēties un nezaudētu šos jautājumus, uh, kas ir uzdot, tad vārds vispirms mūsu ekspertiem, lai viņi atbild uz jautājumiem Pedersens kundz lūdzu. Thank you. Paldies! Es gribēju izteikties par aptvērumu. Mums nebija resursu, lai iedziļinātos pārāk eh, detaļās. Tā kā Mēs ziņojām par to, ko mēs redzējām, kas tiek izmantots dalību valstīs, ka runājot par mm, gadiem un uh, izmēģinājumu, jeb adaptācijas mm, posmiem, mēs redzam mm, abus uh, pasākumus, bet tad mēs uh, redzējām tendenci par labu vienam pasākumam. Pētījums neļāva uh, Um, mums iezināties skaidrojumos, kāpēc tika dota priekšrocība vienam pasākumam, nevis citam. Vienkārši abi pasākumi bija uh, uh, pieejami. <clears throat> Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für. Gebhards kundze, liels paldies par atbalstu. Bet mēs jau bieži runājām par. Um, esam runājuši par profesionāliem kartēm, un aprīlī Hanoveras mesē pirmo reizi tika prezentētas inženieru kartes Vācijai, un mums līdz šim ir 200 kartes, kas tika piešķirtas līdz šodienai. Otrais, nākamais, otrais solis notika Sofijā 1. oktobrī, un Fjānī ģenerāla asambleja vienbalsīgi pieņēma eh, šī, šīs kartes eh, visas inženieru apvienības Eiropā tās tagad izmantos, bet sākos arī trešais solis. Tas kļūs par oficiālo dokumentu, un tad visas pārējās valstis arī to ieviesīs. Es jau teicu, mums ir septiņas, uh, septiņi interesanti, kas vēlas ieviest kartes. Nākamā valsts uh, sāks to darīt uh, nākamā gada sākumā, tā būs Nīderlande, un līdz nākamā gada beigām Mēs, mums ir mērķis vismaz desmit valstīs ieviest šīs kartes Eiropas Savienībā. Un šādi pieaugs arī pieprasījums pēc kartēm, bet jau tagad mēs no daudziem vācu uzņēmumiem, īpaši KMU, uh, eh, MBU atvainojiet sektora, mums uh, uh, nāk pieprasījumi. Uh, jo viņi uh, vervē darbiniekus no visas Eiropas, bet tieši mazajos uzņēmumos uh, dažreiz ir problēmas pārbaudīt zināšanas, vai tas tiešām ir inženieris, kas piesakās vai nē. Līdz ar to arī no Vācijas, uh, arī Vācijas ekonomika mūs šeit ļoti aktīvi atbalsta. Paldies! Paldies! Atbildes bija skaidrs. Un tagad Eiropas Savienības komitejas priekšsēdētāja Itālijas parlamentu vārdā Baldi Kunze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pakavēties pie dažiem specifiskiem punktiem attiecībā uz automātisko atzīšanu, balstoties uz diplomiem un jo īpaši par precīzā profesijām. jo īpaši runājot eh, par eh, zobārstu profesiju, piemēram, Rumānijā ir izsniegti diplomi cilvēkiem, kuri nekad nav gājuši universitātē, un situācija ir ļoti sarežģīta. Itālijas iestādes ir uzsākušas tiesvedību un arī sazinājušies ar Rumāniju. Itālija lūdz arī organizēt divpusējus uh, tikšanās Rumānijas parlamentu komiteju, bet līdz šim vēl nav atbildes bijušas. Ir jālūdz, lai kompetentās iestādes varētu sadarboties daudz efektīvāk risinot šādas problēmas. Tad ir arī problēmas par uh, profesijām, kas nav piektajā pielikumā runājot par Eiropas austrumu valstīm, šajās valstīs ir eh, tests gadu vai, teiksim, apmācību kursi, kas ilgst eh, vienu gadu, kur pretim citās valstīs tie var ilgt trīs gadus un netiek precizēt kādi. Kā, kā, tie, kā šie kursi izpaužas? Kas tu teik mācīt? Uh, Kas attiecas uz profesionālas kvalifikācijas atzīšanu, diplomas saņems kādā trešā valstī un tiek atzīts kādā no dalībvalstīm, tad mūsu kompetentā iestāde veselības uh, ministrija šajā konkrētajā gadījumā izskata dažādus uh, gadījumus, kad tiek atzīti Serbijas, piemēram, Moldāvijas diplomu Rumānijā, un tad tiek mm, lūgts tos atzīt arī Itālijā. Taču mēs redzam bieži vien tiesvedības rezultātā, kā e, runa ir par fiktīviem diplomiem, bet Rumāņi joprojām turpina apstiprināt un atzīt šos diplomus. Diplomu, kas nāk no nēsošiem universitātēm tātad. Piemēram, Kapitolija universitāte, kas vispār nepastāv. Vēros vēl arī norādīt uz vēl vienu gadījumu. Noslēdzu, noslēdzu, saka runātāji. Nu labi, man vairs nav laika izteikties, tad pieliek punktu. Non era il mio tempo, scusa. Šķiet, ka man vairs nav laika, nu tad vēl īsi jāturpinu. Une phrase à rajouter, vous pouvez la rajouter. Ja jums ir vēl kāda ideja, lūdzu, turpiniet, turpiniet. Paldies, paldies! Itālijas inženieru nacionāla asociācija norāda, ka Itālijas pilsoņi, kuriem, piemēram, ir ir uh, diplomdodas, piemēram, uz uh, uh, Angliju un tad eh, arī pierakstās kādās inženieru asociācijā, un tad atgriežas uz Itāliju un vēlas eh, eh, līdz ar to pierādīt, ka viņiem ir attiecīgais inženieru diploms, bet es nevēlos iedziļināties ar tās karalīs sistēmā, bet ir valstis, kuras mēģina apiet šo direktīvu. Merci pour votre intervention. Vous avez soulevé des problèmes. Paldies, jūs runājat par ārkārtīgi svarīgām problēmām. Šīs problēmas jau arī tik minētas Fulskunga sacītajā. Ir piefiksēju to, ka kvalifikācija uh, ir jāpārbauda neatkarīgai komitejai, kur piedalās dažādi neatkarīgie eksperti. Es domāju, ka tas arī varētu būt viens no risinājumiem jūsu problēmai. Tā, tagad neliels izņēmums, jo. Nu, Nacionālo parlamentārieši tikai iesniedz vienu veidlapu, tad viens parlamentāris, kurš vēlas izteikties, bet tad, tad aicinu piesakieties Vaclešnēra kungam. 4 piedalījās profesionālas kvalifikācijas atzīšanas darba grupā. Viņu īpaši interesē šīs dienas sanāksme. Paldies, Paldies priekšsēdētājs kundze. Patiesībā tas viss ļoti interesanti. Patiesībā mēs runājam pat eh, tādā kā horizontālā virzienā, jo pats ši, pat šī visa viela, saruna viela ir ļoti sarežģīta. Es uzskatu, ka šis pētījums bija ļoti interesants, un mēs jau negribam uh, izskatīt tā detalizēt visu. Mēs gribam pirmām kārtām izveidot struktūras, kuras mēs gribētu, lai šīs struktūras varētu izmantot, lai mēs soli pa solim virzītos priekš. Es uzskatu, ka Fuksa kunga teiktais bija ļoti interesants, pat tiešām ir tā, ka inženieri ir ļoti labi organizēti. Viņi jau runā tādā kā kopīgā inženieru valodā. Viņi attīsta platformas, un eh, varbūt, ka šādu apliecību attīstība tieši inženieru jomā ir mazliet vairāk progresējusi nekā citās jomās. Un tāpēc Mans jautājums būtu tāds, cik tālu mēs varam šeit vispār vispārnāt šo jautājumu? Un tālāk specifiskāks jautājums varbūt tas ir liekas, bet man tas tomēr interesē. Es domāju, ka jānošķir, vai kāds pārējoši strādā, uz īslaicīgi strādā kādā citā valstī, vai viņš apmetās citā valstī ilglaicīgi, vai šeit tiks nošķirts šīs situācijas, vai būtu iespējams šeit nošķirt šīs abas jomas, jeb visi tiks, uh, jeb visi tiks apskatīti vienlīdzīgi. Tātad vēlreiz jautāju, vai situācijā, ja kāds apmetās uz ilgu laiku kādā valstī, viņam būs cita procedūra, jeb kāds, ja tikai pārējoši īslaicīgi apmetās citā valstī. Vai jūs uzskatāt, ka šāds nošķirums vispār būtu iespējams? Jā. Oui, uh, euh, Lešnēra kungs uzdeva interesantu jautājumu, jo tas tiesa, ka tāda laicīga nespēja uh, pārvietoties arī uz citām valstīm, arī radīt grūtības. Lūdzu. Principā ir tā, ja jūs strādājat eh, kā inženieris tādās jomās, kas saistīts ar drošību, tad varbūt tas nav svarīgi, ja šis cilvēks īslaicīgi atmetas kādā valstī jeb uz pastāvīgu dzīvošanu. Un jūsu jautājums bija arī par to, vai no inženieriem var pārnest uz citām jomām kaut ko. Nu, vispirms es priecājos, ka jūs mūs nosaucāt par labi organizētiem un strukturētiem, bet viss šī diskusija par akadēmiskās izglītības atzīšanu e, ir atrisināma divos posmos. Pirmkārt ir svarīgi, ka šīs studijas ir akreditētas pēc Eiropas akreditācijas standartiem. Tas jādara leģitimētai akreditācijas aģentūrai. Citādi šis cilvēks nemaz netiek pielaists, jeb arī viņam ir iespēja pierādīt par kādu citu, apli, ar kādu citu apliecinājumu. Un otrā lieta, ko gribu pieminēt, ir šī reģistra komisija. Tā sastāvā ir eksperti, kuri izvērtē. Un treškārt gribu pieminēt šādu pastāvīgu monitoringu, kuru veids jumta asociācija. Un līdz ar to mēs centīsimies ierobežot dažādu veidu manipulācijas, bet mēs uzskatām, ka šāda trīs posma sistēma, kur varētu izmantot arī citās jomās, būtu minimums. Un līdz ar to to nevarēs, to būs ļoti grūti ļaunprātīgi izmantot. Un līdz ar to mēs uh, nodrošināsim šo tādu. Paldies. Paldies, tagad vārds Francis Ažus kungs no Maltas. Mr. President, un ifraħlek kif eh, irnexilek eh, semmi jismi. Paldies. Jūs ļoti labi izrunājāt man vārdu. Es esmu no vismazākās valsts Eiropas Savienībā, un esmu ļoti laimīgs šodien, ka nacionālajiem parlamentiem ir vairāk iespēju izteikties starptautiskajos formos. Šis tēma ir tuvu arī man personiski. Esmu ārsts un uh, pasniedzu Maltas universitātē. Maltē tikai viena universitāte. Un saskaņā ar Eiropas standartiem. Uh, tā ir vidē liela universitāte. Uh, un mums īpaši interesanti ir, lai profesionālās kvalifikācijas tiktu atzītas starptautiski, ne jau tāpēc, ka studentiem tas nāk par labu, bet mobilitātes vārdā, darba iespēju vārdā. Dažas lietas mūsu valstī nav iespējamas, piemēram, veterināra izglītība un līdzīgi kursi, kas ir relevanti mūsu valstī, bet kas, ko nepiedāvā mūsu universitāte. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi mūsu studentiem. Bet tas ir tikpat svarīgi arī tiem, kas vēlas atbraukt pie mums un strādāt mūsu valstī. Mums uh, sektori tiek ļoti labi regulēti, mums ir padomes, teiksim, uh, medicīniskās padomes, kas regulē medmāsu darbu. un es vēlētos, lai profesionālis saņem uh, augļus par to, ka viņš ir tik cītīgi mācījies. Un līdz ar to harmon, jāharmonizē profesionālie standarti. Ja cilvēks uh, saņem medmāsas izglītību, tad nav nu, jābūt atšķirībām starp Maltas un Slo Slovenijas sistēmām. Bet, kā minēja kolēģi, ir starpības pagaidām. Uh, dažreiz tik uzrādītas uh, apmācības iestādes, kas neeksistē īstenībā, kas ir viltotas, un tā ir ļaunprātīgā izmantošana. Kāds uh, saņem grādu vai kvalifikāciju, kas, uh, kas nemaz nav pamatota. Un tad var tikt nodarīts arī kaitējums pārējiem pilsoņiem. Es vēlētos jautāt Foksa kungam, viņš ir inženieris, un inženieru zinātnes ir tāda joma, par kuru neesmu īsti labi informēts. Ir e, inženieri mehānikas un elektroenerģijas jomā, strādā e, ceļu būvniecībā. Man interesē, vai šīs kartes nošķir atsevišķu profesiju pārstāvjus vai kartē ir norādīts, kādas tieši ir personas kvalifikācijas, ko viņš vai viņa eh, prot darīt. Iespējams, jums ir dažādu līmeņu kartes, dažādu sektoru kartes, sektoru, kas mums ir svarīgi, teiksim, veselības aprūpe, tātad medmāsas, vārsti, zobārstiem. Šeit ļoti svarīgi labi regulēt sektorus. Malta bija arī viena no Boloņas procesa dibinātāja valstīm. Un mums ir jāharmonizē studiju programmas. Es uzskatu, ka šis, šis sektors ir jāuzlabo. Mūsu jauniešiem jādod visas iespējas, arī iespēju brīvi pārvietoties, uh, iegūt zināšanas ārvalstīs, turpināt studijas citās valstīs. Mums, mūsu jauniešiem, jādod šādas iespējas. Noslēgumā. Vēlos minēt um, apmācību tiešsaistē. Šādu izglītības iespēju daudzums pieauga. Es nevēlos neko sliktu par um, to teikt, bet jāpārbauda, vai šie kursi tiek regulēti, vai tie ir akreditēti, un ja nē, tad mums tas arī ir jāzina. Thank you. Merci. Euh, Paldies par visiem minētiem aspektiem. Jūs uzsvērāt uh, jauniešu mobilitāti ļoti svarīgs jautājums. Tas ir ļoti būtiski, lai varētu gūt panākumus. Eiropas parlamentā arī palielinām uh, Erasmus programmas pro, uh, budžetu. Mēs arī um, izveidojām arī Erasmus maziem uzņēmumiem, kur ir daudz arī apmācāmie, bet uh, Redzējām arī Boloņas procesa robežas. Jā, ekspertīm ir, tiek uzdot daudz jautājumu. Mēs izmantosim to, ka esat šeit klāt, un tad lūdzu, varat atbildēt. Jā, danke schön. Paldies. Man jāsaka, ka šī inženieru karte jāskata kopā ar Boloņas procesu un otrkārt ar uh, sa to saistīto akreditācijas procesu un akreditācijas standartiem. Jūs jautājāt, kā es varēšu atpazīt, vai šī persona vispār ir spējīga padarīt to darbu, kas no tās tiek sagaidīta. Un šeit nu ir nepieciešama inženieru disciplīna. Vienalga, vai tie būs uh, inženieri, vienalga no kuras uh, specializācijas. Svarīgi tas, ka ir uh, tāds kā diploma pielikums par to, ka, eh, kādā veidā šis eh, students ir studējis, un te tiek parādīts, kā viņš ir, kādas, um, kādas, kāda mācība programma viņam ir bijusi, un līdz ar to būs iespējams redzēt, kāda ir šī cilvēka kvalifikācija. Otrakārt ir svarīgi, un mēs kā Efāni esam to arī veicinājuši, ka šīm studijām ir jāatbilst Eiropas standartiem. Un Eiropas Savienība ir veicinājusi šāda standarta attīstību, uh, izveidošanu. Un tātad pirmkārt svarīgs ir Boloņas process, otrkārt ir jā, jāaiziet šī akreditācija, un tas būs tāds kā kvalifikācijas uh, zīmoks, apliecinājums, un līdz ar to varēs paļauties uz to, ka tas, kas ir rakstīts inženiera apliecībā, ap kārtē, ka to šis cilvēks arī var paveikt. Un es domāju, ka tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai šo kartu varētu akceptēt. Mēs šim konceptam esam stingri sekojuši. Mēs esam ņēmuši vērā arī šo Eiropas kvalifikācijas ietvaru. Turklāt Mūsuprāt, šī sistēma būtu ļoti praktiska, būtu pavisam nepieciešama, nebūtu nepieciešama birokrātija un būtu nodrošināta caurskatāmība. Paldies! Uh, la parole. Vērts Busai kungam. Merci beaucoup. Uh, thank you very much. Liels paldies. Profesionālā kvalifikācija sastarpējā atzīšana ir viens no iekšējā tirgus pamatprincipiem. Mums jāpiekrīt, ka darba spēka mobilitāte nav iespējama, pakalpojums sniegšana nav iespējama, ja profesionālās kvalifikācijas netiek atzītas. Es piekrītu arī Foksa kungam. Laba doma, ieviest profesionālās kārtas, es atbalstu šo ideju. Varētu būt ļoti efektīvs instruments mūsu profesijai un uh, darbam ārvalstīs. Bet jāskatās, vai tehniski to varēs ieviest, jo tas ir sarežģīti. Grūti noteikt, kurš būs atbildīgs par informācijas aktualizāciju, par, kurš garantēs, ka informācija ir patiesa, kurš noteiks, kāda informācija jābūt šajā kartē, datu aizsardzības problēma un tā tālāk. Iekšē tirgus informācijas sistēmai jākļūst obligātai Un tas arī var būt noderīgs instruments administratīvai sadarbībai. Es vēlos zināt Pedersens eh, kundzes viedokli par iepriekš iesniedzamo deklarāciju. Tas nav nepieciešams visām profesijām, kā vairākums dalību valstu to it kā iesaka. Ja mēs pārāk bieži izmantot šīs deklarācijas, tas varētu uh, būt par barjeru pakalpojumu sniegšanai. Dažreiz tas palīdz, bet dažreiz ir vienkārši nesamērīgi to pieprasīt visām profesijām. Līdz ar to jāatstāv kompetento iestāžu ziņā, vai iepriekš iesniedzamā deklarācija ir vai nav nepieciešama. Ja vēlamies mobilu darba spēku, jāsaprot, ka, um, ka nepieciešama juridiskā skaidrība, noteiktība. Tas nozīmē, ka katrs gadījums jāizskata individuāli un uh, kaut kādus pasākumus piemērot tik preskriptīvi, nu tā nav laba doma. Es vēlos atbildēt um, kolēģiem no Itālijas parlamenta Rumānijā. Es uh, neesmu dzirdējis nevienu uh, piemēru, situācija, ka kāds students būtu saņēmis zobārsta diplomu, um, ja viņš nav apmeklējis līdz šim piemērotos kursus, bet es noteikti aprunāšos ar Rumānijas uh, valdību, ar pārstāvjiem, lai sniegtu Itālijas kolēģijai atbilstošu informāciju. Paldies! Vērts, ka zinās Jilters kundzei. It's Catherine Styler. Um, Styler. <laughs> it's okay. Katrina Styler īstenībā ir mans vārds. Mm, jā, tas nekas. Paldies par iespēju izteikties. Man ir daži jautājumi Fuksa kungam un Barnesi Junga arī izteicās par efektivitāti. Tad man arī interesē, kā jūs apvienojat vairāku inženieru profesijas paveidus. Turklāt, cik izmaksā šāda karte? Jūs teicāt, tas ir brīvprātīgi, mani tas interesē. Un vai jūs domājat par iespēju tiešsaistē pārbaudīt šīs kvalifikācijas? Ārsti, kas iziet um, apmācību apvienotā karalistē, mums bija pilota projekts, visas kvalifikācijas uh, ievietot uh, tiešsaistē internetā. Un um, lielisks piemērs tas ir tam, kā izmantot uh, komunikāciju internetā mūsu nolūkiem, kā veidot datu bāzi iespējams. Tad Jangas, Barnēs Janga pieminēja arī pacientu drošību. Tas ir ļoti svarīgi. Un es Viņai pilnīgi piekrītu, runājot par mediķiem un drošību. Un, nu, nu, valodu, sit, valodu prasības. Mums ir Berlīnas deklarācija, kurā atsevišķo profesiju pārstāvji tiek aicināti sanākt kopā un apspriesties. Tika pieminēts konkrēts pacienta piemērs. Es atceros, ka mums bija Argentīnas ārsts, kas bija reģistrēts Spānijā. Un um, Spānija, nu, toreiz domās, ka viņš strādā arī apvienotajā karalistē. Tā kā um, varbūt administratīvi te noteikti var kaut ko uzlabot, bet uh, sākumā mums jādomā par pacientu drošību. Visi kolēģi to uzsver, un svarīgi ir visu izdarīt pareizi. Vārds Vēlers kundzei, varbūt pēc tam Pedersens kundze, arī jums bija divi, trīs jautājumi par eh, priekšējo deklarāciju. Tagad Barbara Vēlera. Jā, ich hab, um, ich habe zwei... Man būtu divi jautājumi. No vienas puses, arī es piedaru pie tiem kolēģiem, kuri ar lielu entuziasmu un sajūsmu ir pieņēmuši direktīvu. Man kolēģi māja ar galvām, jo mēs ļoti cerējām, ka šī direktīva kaut ko iekustinās. Varbūt ne tikai ar šo uh, mobilitāti starp valstīm, bet es arī mazliet kritiski teikšu, jo e, Vācijā, piemēram, daudz domā, ka ir daudz cilvēku uzskata, ka katrā valstī ir tā vislabākā izglītošanas sistēma un ka visām citām valstīm būtu jāorientējas tieši pēc savas, pēc mūsu valsts. Bet es gribu e, pieminēt šeit tieši gīdu. Šī sfēra nav īsti labi Vācijā noregulēta, un mums šeit ir grūtības gan vāciešiem, gan attiecībā uz vāciešiem, gan arī cita, citu tautību pārstāvjiem strādāt šajā jomā. Jeb varbūt ar direktīvu mēs esam aizsākuši kaut ko, kaut ko tādu, kas rāda šādu kopīgu Eiropas darba tirgu. Fuksa kungs, es domāju, tas, ko jūs mums stāstījāt, varbūt ir tāds vēlamais uh, tas, ko mēs vēlētos sasniegt. Bet mēs agrāk jau esam uzdevuši jautājumus komisijai un padomē, kāpēc ir nepieciešams tik daudz procedūras, kāpēc šī direktīva vēl nav pareizi ieviesta. Varbūt šie jautājumi ir pārlieku uh, sarežģīti, bet Varbūt, ka nav tāda īsta grība to paveikt. Un, ja es palūkojos, kas Vācijā notiek saistībā ar Boloņas procesu, tad es vairs neesmu tik op optimistiska, kad es saku, ka Eiropas atzīšanas direktīva plus profesionālā karta plus Boloņas process, to visu saskait kopā, un tad nu, mums tagad viss labi darbosies. Protams, es redzu, ka daudzas universitātes vēlas distancēties no Boloņas procesa Vācijā. Varbūt mums tomēr vajadzētu atgriezties pie vecās sistēmas, saka šīs universitātes. Bet, protams, es domāju, ka nē. Es domāju, ka ir žēl, ka šķēršļi, par, mēs, par kuriem mēs neko nenojautām, kad direktīvu pieņēmam, ka varbūt jūsu sektorā jūs mazliet tā lietišķāk pievēršaties šai kārtai nekā, piemēram, medicīnā vai citās sfērās. Un eh, es patiesībā tagad esmu mazliet vairāk tā skeptiski noskaņota, jo es redzu, ka ir daudzas problēmas vēl. Jā, nu šeit mēs esam, jo ir uh, problēmas uh, pēc šīs profesionālās kvalifikācijas direktīvas, un mums ir jāiet uz priekšu. Skepse labi, bet, nu, mums ir jāiet tālāk. Pīter, Petersens kundze, jums bija vismaz viens jautājums, lūdzu, un pēc tam Fuksa kungs. Un nu, tā kā mēs tagad esam Ievērojam laiktiķi kungs, ja jūs vēlaties izteikties, jo tad, tad otrā daļā būs barņiekungs, komisārs, tad jūs varat izteikties starp šīm abām daļām. Tagad tas mums ir svarīgi. Pētersens kungs, lūdzu. Thank you. Um, paldies. Par rakstisko deklarāciju izmantošanu. Šīs deklarācijas darbojas ļoti labi, to pierāda pētījums. Proti, intervētās dalība valstis izmanto rakstiskās deklarācijas kā savu veidu standartu. Iepriekš bija domāts, bija paredzēts deklarācijas izmantot neregulāri, bet uh, izrādās, ka tas kļuvis par sava veida standartu, un tas varētu būt interesanti. Un tas īpaši interesanti ir uh, veselības profesionāļiem. Citādi nevarētu aktivizēt uh, kontrolas sistēmu šajās valstīs, ja iepriekš netiktu iesniegtas šīs rakstiskās deklarācijas. Merci. Paldies, Fukskungs. Lūdzu, noslēdziet šo pirmo daļu. Jā. Jā. Es uh, atbildēšu Vailers kundzei pavisam īsi. Šeit es varu runāt tikai par inženierijas zinātnēm, un man jāsaka, ka Vācijā un Boloņas process saistībā ar 98% gadījumā tiek īstenots, un tas nozīmē, ka 80% valstīs eksistē šis vairāk posmu, šis vairāk posmu studijas. Bet par citām profesijām es šeit nevaru izteikties, un Es negribu runāt arī par tām eh, nedaudzajām augstskolām, kuras varbūt šeit negrib iet šo ceļu. Es domāju, ka eh, arī šīs augstskolas eh, pievienosies, jo vienkārši tā būs praktiskāk. Un tāpēc arī šeit, šajā ēkā ir svarīgi, ka politiskais spēks tiešām tiek ieguldīts, lai tiktu īstenots bolīnas process. Nedor, nedariet to augstskolu dēļ, dariet to jauno cilvēku dēļ, jo viņiem ir zudus orientācija. Un ja nu šie jaunieši nesaņems eh, šo uh, politisko atbalstu, tad viņiem, uh, tad viņiem neveiksies Un tāpēc es lūdzu izdariet eh, spiedienu, lai, bo, lai šī reforma tiktu īstenot. Mēs nevaram palikt stāvot pusceļā, jo citādi mēs neko nebūsim ieguvuši, mēs nebūsim palīdzējuši šiem jaunajiem cilvēkiem. Paldies! Merci! Paldies, Tidžekungs! Ja vēlties izteikties, jūs ļoti daudz esat strādājis pie šī projekta, kuru mēs izrunājam kopā. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātājs kundzes. Runāšu ļoti īsti, tā kā izteiksies vēlāk arī komisārs Barņē. Es pieminēšu tikai vienu aspektu, jo Baluņas process un šī direktīva tika pieminēta vairāk kārt. Mūsu nolūks ir veikt pētījumu, ārējo pētījumu par to, kāda mīja darbība ir starp šiem diviem procesiem. Par to gribēju jūs painformēt. Pārējo teiks vēlāk komisāra kungs. Sur la première partie. Antonio, par pirmo daļu. Antonija Reidi Kampus, kungs lūdzu. Uh talvez tinha pedido para falar antes do representante da Comissão, mas uh, aqui. Paldies! Es uh, um, gribēju izteikties vēl pirms komisijas pārstāvja, bet nu labi. Es gribēju teikt, ka mums ir kas eh, kopīgs, un to esmu dzirdējuši šodien vairāk kārt. Pasliktinās Boloņas procesa tēls. Daudzas universitātes saka, ka nav apmierinātas ar Boloņas procesu. Un ko mēs redzam bieži? Darba vietas, kas tiek reklamētas, cilvēki uh, nošķir uh, tās. Uh, kvalifikācijas, kas ir iegūtas pirms baliņas procesa ieviešanas un pēc baliņas procesa ieviešanas. Tas ir nelegāli. Un e, dažādu profesionāļu gildes, tad, piemēram, inženieru gilde Portugālē, mēģina izveidot savu filtru, savu veidu eksāmenu, lai iestātos profesionālajā apvienībā papildus profesionālām kvalifikācijām. Un ar, rezultāts ir tāds, ka kvalifikācijas ir mazāk elastīgas, un jauniešiem bieži neizdodas īstenot savas ieceres. Ļoti bieži tiek iesniegtas sūdzības no vienas no pusēm. Un tīpaši sarežģīta šeit ir ārstu situācija. Komisija gatavos pētījums par ārstu situāciju. Varbūt uh, var aplūkot uh, šī pētījuma uh, otru pusi. Parasti esmu norazējušies par pacientu drošību, bet um, nevaram aizmirst par mobilitātes barjerām profesionāļiem, kas strādā veselības aprūpē. Ne tikai universitātēs, bet arī profesionālajās apvienībās. Jūs vēlaties mani pārtraukt? Antonija, tu jārunā par otro daļu, tādēļ es arī ja tu varētu aprobežoties ar pirmo daļu, pēc tam varēs noteikti izteikties arī par otro. Šnērkungs, lūdzu. Pavisam īsi. Jā, uzklausījām to, ko teica Bo, eh, Fuksa kungs par Bolonas procesu. Es gribēju izteikt tikai īsu komentāru. Mēs nevaram visu mūsu regulējumu balstīt tikai uz Bolonas procesu, jo mums ir arī liela daļa cilvēku, kur nav izgājuši cauri šim boloņas procesam, vai jūs arī šeit varētu par to man kaut ko pastāstīt? Labi. Jums arī noteikti būs īsta atbildi. Īsta. Vēl īsāk, jā, šāds gadījums esam ņēmuši vērā, un tāpēc ir svarīgi, ka mums ir šāda reģistra komisija, kurā ir nacionālai eksperti, kuri pazīst gan e, Boloņas procesu, procesu, gan arī vecās sistēmas. Un tāpēc var jums atbildēt jā. Alors nous allons donc entamer maintenant. Tad tagad uzsāksim otro daļu. Un šeit vairāk runāsim, ņemot vērā arī jau citotos komentārus par veselības aprūpas uh, e, personāla pieredzi. Vispirms vārds Patrikam Fortvit kungam, kurš ir Francijas aptiekāru asociācijas pārstāvis komiteja. Viņam lūdz ar izvē, arī izvērst um, darba teicībā uz um, datu apkopošanu par aptiekāru darbu Eiropas Savienībā, un pēc tam būs vārds profesoram Tonī Hazelkungam, kurš ir uh, medmāsu un vecmāšu pārdomas prezidents apvienotājā karalistē. Kazakungam arī komiteja lūdza koordinēt uh, uh pieredzes, uh, datus, attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vārds par Tvīkungam lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādētājs kundze. Izsakoties šajā debāšu stadijā, ir skaidrs jau, ka tika runāts par veselības aprūpas problēmām. Ir iespējams, ka mēs eh, atkārtosimies, bet nu, pēc debatēm mēs varam iedziļināties. Debatēs es mēģināšu izteikties īsi. Runāšu par trim galvenām tēmām. Vispirms par Eiropas kontekstu. Tad runāšu par. Um, aptiekāru pieredzes ziņojumiem un par dažādiem galveniem rezultātiem, kādus esam saņēmuši pēc uh, šīs, šī vasaras perioda, kur mēs daudz strādājām. Mēs no jūnija līdz septembrim strādājam pie šī jautājuma. Eiropas kontekstā, kā jūs jau atgādinājāt, mēs šeit runājam par direktīvu attiecībā uz profesionālas kvalifikācijas atzīšanu kuras mērķis bija uh, nodrošināt brīvu profesionāļu um, kustību Eiropā. Atgādinu, ka tā apkopo esošos 15 direktīvas, jo īpaši 5 veselības profesijas. Mm, to starpā mēdīķi, ķirurģi, zobārsti, vecmātes, medmāsas un aptiekāri, kā jūs teicat, priekšsēdētāji. Direktīva arī tiks izskatīta, tai ir jātiek izskatītē pēc pieciem gadiem, kurš tā stāksies spēkā, iespējams arī to pārstrādāt, ja nepieciešams. Kad um, man um, Dīdžer kungs lūdza izvērtēt un ziņot par šo izvērtējumu. Mm, jāteic, ka es viņam pateicos par to, jo šī jauna pieeja, tās ir kompetentās iestādes, kurām bija jāveic šī pirmais izvērtējums. Mēs raudzījāmies, vai pastāv jau kaut kāda kompetenta Eiropas kompetento iestāžu struktūra, jo būtu bijis interesanti arī veikt tādu globālu pētījumu par šiem pie, šīm piecām profesijām. Tā kā, nu, tas tā nebija, tad uh, mm, izvēlējāmies ziņot par katru profesiju atsevišķi. Un tagad es runāšu tikai un vienīgi, kas attiecas par aptiekā, uz aptiekāriem. Tad kādi ir šī pieredžu ziņojumi? Notika trīs sanāksmes. Kā jau teicu, vasarā mēs strādājām, tikāmies 10. gada 7. jūnijā strādājām balstoties uz komisijas projekta pamatu un izstrādājām īpašu aptauju anketu, lai varētu izvērtēt šo direktīvu. Tad otrais tikāmies 9. jūlijā. Mēs runājām par galvenajiem jautājumiem, kas mums šķita svarīgi piemēram, par apmācību, par sākotnējo un dzīvietas apmācību, un tad arī sadarbības ar dažādām kompetentām iestādēm. Trešoreiz tikāmies, lai raudzītos, kā tad ir tie lielie kopsaucēji, tendences. Ko mums ir, kāda ir viedokļa, ko mums izteica atbildīgās iestādes. Mēs, protams, arī uh, sazinājāmies ar aptiekā 27 iestādēm. Mēs saņēmām 18 ziņojumus. Tas nenāk, protams, no visām dalību valstīm, bet 18 tas jau arī ir visai daudz. Galvenie rezultāti. Mm, pirmkārt, uh, atvieglot mobilitātes nosacījums, lai uh, Uh, veselības aprūpas uh, personālam. Ja tad varētu arī attēls ātrāk painīt. Lūk, galvenie rezultāti. Tas arī tas, kas mums ir svarīgi. Es uh, Lab, nevēlos īpaši iedziļināties prezentācijā, bet labprātāk atbildēšu uz jautājumiem, tādu, lai atvieglotu veselības aprūpas profesionāļu mobilitāti. Par to jau arī tik plašunās debašu sākumā. Aptiekāriem veselības aprūpas personālam ir šī īpašais nosacījums nodrošināt pacientu drošību. To arī at, atgādināja Britu deputāte, jo tik tiešām ir bāžas nodrošināt, ir problēmas nodrošināt šo pacientu drošību, jo ir profesionāļi, kas pieļauj kļūdas, par laimi viņi pārāk daudz nav, bet mēs esam profesionāļi pārstāvi. Mums ir ļoti svarīgi, lai šie profesionāļi, kuri kādā vienā valstī pieveic, eh, veic kļūdas lai viņi nevarētu vienkārši doties un strādāt brīvi kādā citā valstī, kur viņš šādu kļūdu nav vēl pieļāvuši. Ļoti svarīgi, lai šo informāciju par kļūdu varētu saņemt katras Eiropas Savienības dalībās atbildīgā iestāde, komitētā iestāde. Galvenie rezultāti par um, automātisko atzīšanu. Tas ir visai mm, veiksmīgi notiek Tad, tad ir uh, tikai un vienīgi pozitīvas uh, atsauksmes par šo atzīšanu. Jo par to varbūt netik daudz, netik daudz tiek runāts, vairāk tiek runāts par problēmu gadījumiem. Globāli tas notiek tomēr labi. Es daudz optimistiskāk esmu noskaņots nekā Vācijas eirodeputāti, kur runāja brīdi atpakaļ, jo, manuprāt, uh, esam jau. Uh, saņēmuši visai interesantus rezultātus, vismaz tas attiec uz aptiekāriem. Par šo uh, pagaidu pakalpojumu sniegšanu, tad aptiekāriem tas ir kas jauns, tas pastāvēja citiem veselības uh, aprūpas personālam, bet ne aptiekāriem. Un pašlaik ja šādi gadījumi visai ierobežoti un ir visai maz pieredzes šajā jomā, bet līdz šim tas, kas ir noticis, ir noticis apmierinoši. Bet nu tālāk runājot par profesionāļu apmācību un kompetencēm, un jo īpaši aptiekāru kompetencēm izskatās, ka apmācības ilgums ir visai adekvāts. Tā to norādīja visas atbildīgās iestādes, 5 gadi apmācības stāža, praksa 6 mēneši, bet tiek lūgts, lai šīs praksa tiktu harmonizēta, 6 mēnešu prakse nevis praksa, kas tiktu sadalīta īsākos termiņos, īsākos periodos. Vēl viens punkts, kurš ir svarīgs, ir arī pateikt, labi, pieci gadi, tas ir ļoti labi, bet cik stundas katru gadu, jo mēs jau varam teikt, labi, vai jāmācās ir pieci gadi, bet cik stundas, cik stundas tiek pavadītas šajās uh, lekcijās, mācībās. Mhm. Tad ir vēl viens punkts, pie tā īpaši nepakavējušos, par to jau plaši runāts. Tās ir visas problēmas, kuras ir saistītas ar valodu pārzināšanu, pārzināšanu uzņēmē valstīm. Joprojām par apmācību un kompetencēm. Mm. Bija nepieciešams arī uh, aktualizēt pētījumu uh, saturu un mm, aptiek ar kompetences. Šie ir dokumenti, uz kur pamat arī strādājam, tie ir izstrādāti 85. gadā, ir jāņem vērā gan sabiedrības attīstība, gan arī jaunas eh, prasības profesijas ietvaros. Arī mm, aptiekāru kompetenču izmaiņas. Ir jāņem vērā visi šie uh, visas šīs aktualitātes un jāpārdefinē eh, vairākas ehm, arī prasības attiecībā uz profesionāļiem, gan ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, gan arī eh, zinātnisko attīstību veselības jomā. Vēl viens svarīgs punkts ir eh, tātad šī nepārtraukta uh, izglītību, es diplomu iegūstu 70. gadā, bet ja es neturpinātu mācīties, es nezinu, vai šodien sevi varētu saukt par aptiekāru. Manuprāt, ir ļoti svarīgi rast arī šajā mm, tālāk izglītībā norošināt harmonizāciju un ļaut aptiekāram ne tikai izglītoties savā valstī, bet arī citās valstīs. Aizvien vairāk ir speciālisti, kuri ir īpaši kompetenti kādā konkrētā jomā. Mm, bet varbūt ne visās valstīs. Līdz ar to ir jānodrošina arī šāda apmācības mobilitāte. Noslēgumā divi punkti. Par sadarbību starp atbildīgajām iestādēm no vienas puses mēs runājām par IMI, arī plaši runāts par to, un debatēs varam vēl atgriezties, ja vēlaties. Uh, Globāli kompetentās iestādes ir apmierināts par šo informācijas sistēmu. Kompetentās iestādes izmanto šo projektu un aptiekāri arī piedalījās IMI pilotu projektā, bet, nu, nožēla ir tāda, ka ne visas iestādes vēl piedalās šajā sistēmā. Dažās dalība valstīs nav izteikta pat vēlme strādāt ar šo sistēmu. Bet nu, tas jau arī minēts brīdi atpakaļ, arī šeit uh, ir veikts uh, izmaiņas, uh, progress. Un tad uh, īsumā sadarbības starp atbildīgajām iestādēm ir Eiropas kārte. Nu, tas ir tās pievienotā vērtība attiecībā uz diplomu atzīšanu un uh, profesionāļu mobilitāti. Gan uh, aptiekāriem, gan eh, arī citiem. Visiem mums bija visai pozitīvas atbildes. Tajā pat laikā bija norādīts, kā kārtē būtu jāizdod atbildīgai iestādē, kāds ir noteikts direktīvā, un um, te piekrītu arī uh, vācu kolēģim, inženierim, ļoti svarīgi noteikti, kādā ietvarā, kādā veidā šī karta ir jāizsniedz. Uzskatām, ka komisijai vajadzētu arī vairāk koncentrēties uz šo kārtas uh, vai apliecības eh, izdalīšanu, izsniegšanu. Tas varētu būt ļoti liederīgi arī veselības aprūpas profesionāļu jomā. Mēs runājam arī par tālāku izglītību. Tas arī varētu apstiprināt šo tālāku izglītību, veicināt to, ļaut arī piekļūt telemedicīnai. Tas būs ļoti svarīgs jautājums eh, turmākos gados mūsu profesijā un, protams, arī piekļūt eh, medicīnas dosjē. Lūk, tāds ir arī secinājums. Nu, sēdējām ļoti īsu periodu, tagad, protams, rezultāti ir jāpadziļina, un mēs vēlamies turpināt strādāt ar kompetentiem iestādēm pie šīs analīzes. Mēs vēlamies pateikties komisijai par šo visai jauno pieeju, kā tā izvēlējusies veicot izvērtējumu. Mēs uzstājam uz pacientu aizsardzību, kas ir īpašs aspekts veselības aprūpas profesionāļu jomā, aptiekāru jomā. arī pārskatīt un padarīt arī obligātu tālāk izglītību, lai varētu nodrošināt eh, joprojām pacienta aizsardzību un raudzīties, kā varam arī uzlabot eh, arī sadarbības starp kompetentajām iestādēm. To es arī minēju ievadvārdos. Tādā Eiropas struktūrā, kur tiek apkopot šīs kompetentās iestādes, lai viņas varētu koordinēt joši strādāt, un tad arī tad nepieciešami instrumenti, tad, tad imī vai šī profesionālā kārta vai apliecība. Lūk, tās ir galvenās vadlīnijas, kādas izriet no mūsu veiktā darba ar uh, kompetentajām iestādēm, kur strādātīšu ar aptiekāriem atgādinu, ka uh, Eiropā ir gan ordini, gan aģentūras, gan dažādi biroji, ir ļoti daudz dažādu pieejas, kas ļauj bagātināt šos pētījumus. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Fortu. Paldies, Fortuī kungs, par šo ļoti bagātinošo pieredzi, par kur jūs liecinājāt. Un tas tiešām pierāda Bārbara, ka mums ir jābūt entuziasma pilniem, un mēs strādājam paudzēm. Pa Mums ir divi, trīs, četri gadi intensīva darba, bet esam uz pareizā ceļa. Vārds Tonī Haizelkungam. Viņš pārstāv apvienotā karalistē, medmāsas un vecmāts lūdzu. Thank you. Um, may I begin by thanking the Commission for... Paldies. Um, es pateikšos komisijā par um, ielūgumu uh, izteikties šeit šodien. Tas man ir gods un liela privilēģija. Lūdzu, nākamo slaidu. Jūs zināt, um, šis process iezīmē pirmo konsultāciju soli, lai pārskatītu šo konkrēto direktīvu. Un um, mums ir jāinformē komisija par to, kā direktīva tiek transponēta dalību valstīs. Medmās un vecmāšu padome um, ar prieku um, savākus uh, informāciju par situāciju Lielbritānijā. Mēs esam neatkarīga organizācija, mums eh, ir vairāk pa 650 tūkstošiem darbinieku mūsu reģistrētā, kā esam vislielākā eh, attiecīgā organizācija pasaulē. Mēs sadarbojāmies ar Francijas eh, vecmāšu padomi, kas mums ļoti palīdzēja apkopot informāciju. Uh, Mēs izdalījām anketu, ko sagatavoja komisija un ko pēc tam grozīja kompetentā iestāde. Jūs redzat, katrā organizācijā notika trīs sanāksmes un uh, bija ļoti labi, ka daudzi varēja ierasties, kaut arī ielūgumi tika nosūtīti diezgan vēlu. 26 ziņojumi ir saņemti par medmāsām un 24 ziņojumi Par vecmātēm lielākoties visi ziņojumi bija ļoti interesanti un informējoši. Vai jūs saprotat, um, noteikti aspekti šeit atšķēras attiecībā uz to, kā direktīva tiek transponēta. Tas atspoguļo to, ka kompetentās iestādes valstīs ir dažādas, bet um, ir kopīgas iezīmes, kas parādās visur Eiropas Savienībā, kurām vēlos dalīties ar jums. Turklāt ir arī rakstiskais paziņojums ar detalizētu analīzi, ko sagatavojusi mūsu padomu, un tas jau ir pieejams komisijas mājaslapā. Pirmā kopīgā iezīme ir uh, kopīgs minimālais, kopīgā minimālā apmācība. Uh, pirms uh, trim desmitgadēm uh, pirmo reizi tika veidoti šie noteikumi, un kopš tiem laikiem situācija izmainījusies. Tā kā uh, tagad eh, kompetences ir daudz plašākas. Eh, turklāt eh, profesiju kvalifikācijas jābalsta uz, uz konkrētiem pierādījumiem. Un tagad teorija un prakse tiek labāk integrētas. Otrā kopīgā iezīme ir ilgstoša profesionāla attīstība. Tiek um, uzskatīts, ka tā tiešām nepieciešama un to jāpadara par obligātu. 18 valstīs tā uzskata. Un, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku aprūpi un ārstēšanu. Trešā joma ir informācijas apmaiņa. Pagaidām dalībvalstīs ir dažādas pieejas, kas atspoguļo dažādas datu aizsardzības likumdošanas dalībvalstīs, bet tika panākta vienošanās, ka IMI brīdinājuma mehānisms jāpaplašina uz uh, sektoru, sektorālām profesijām, lai būtu labāka pacientu drošība. Nākamā joma ir valoda prasības. Lielākoties valstis ziņo, ka val valoda prasība pārbaudīšana ir darba devēju uh, atbildība. Bet um, 13 valstis norādīja, ka tika saņemtas sūdzības par uh, nepietiekamām valodas zināšanām tām medmāsām un vecmātēm, kas uh, ir imigrējušas un strādā uh, valstī, kas nav viņa izcelsmes valsts. Es ceru, ka šis ziņojums, šī īsā prezentācija jums palīdz un detalizētāks ziņojums ar, visu, ar visiem skaitļiem ir pieejams komisijas mājaslapā. Es ļoti labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Merci. Je constate. Paldies. Es uh, varu konstatēt, ka mēs lieliski iekļaujamies laika grafikā. Tā kā pienācis laiks uzsākt diskusiju, un es aicinu īpaši de deputātus no nacionāliem parlamentiem izteikties. Tas mums ļoti svarīgi šī viedokļa apmaiņa ar jums. Tātad dodu vārdu Spiro. Stavrodijos kungam no Grietijas. Viņš ir Grieķijas parlamenta pārstāvis, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Paldies, daži komentāri. Lūdzu, Eiropas parlamenta kolēģis ņemt vērā. Man sacīto ir skaidrs, kā direktīvas mērķis ir atvieglot uh, profesionāļu mobilitāti Eiropas Savienībā un atvieglot arī pakalpojumu sniegšanu. Šī direktīva ir pieņemta, lai varētu mazināt mobilitātes šķēršļus, varētu nodrošināt brīvu pārvietošanos, un tas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri vēlas apmesties uz uh, uh, darbu un dzīvi kādā citā dalībvalstī, bet Grieķijā statistika norāda, ka 90% kas šādi ir rīkojušies, ir tieši grieķu studenti, kuri dodas uz ārvalstīm un kuri izmanto šos nosacējumus, lai izvairītos no kompetentajām iestādēm, kuras atzīšos diplomus Mēs varam piekrist tām, ka mums ir nepieciešami rīki, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos, taču šie rīki nevajadzētu tos izmantot tādā veidā, lai mm, mazinātu šos nosacījumus, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet šeit mēs runājam par automātisku profesionālu kvalifikāciju atzīšanu, kas attiecas uz uh, veselības aprūpas profesionāļiem, arhitektiem, bet to nevajadzētu automātiski paplašināt un attiecināt uz citām profesijām, jo starp dalību valstīm ir ārkārtīgi liels atšķirības starp izglītības sistēmām. Tādējādi ļoti grūti tādējādi automātiski attiecināt šos diploms un atzītos. Piemēram, arī fizioterapeiti valsts. Um, Grieķijā nepieciešams diploms. Citās valstīs atkal ir tāda situācija, ka uh, par fizioterapeitiem atzīts arī cilvēks, kuram ir tikai vidusskolas izglītība. Tādējādi ja automātiski diploma atzīšana bez uh, testa, bez kontrols un kompetenču pārbaudas negarantē, ka uh, prasītāji zināšanas ir pietiekams un ka tās atbilst nacionālajām prasībām. Un tas jau arī tika teikts iepriekš. Manuprāt, ir nepieciešams arī ļoti labi pārzināt uzņēmē valsts valodu. Uh, un arī tā ir jāpārbauda dosie izskatīšanas laikā, tad šīs vispārīgās izmaiņas, vispārīgā direktīvas eh, pārstrāde. Šodien varbūt to darīt ir pāragri, varbūt ir jāuzkrāja vēl vairāk pieredze, pirms mēs pārējām pie šīs direktīvas īstenošanas izvērtēju. Varbūt šo situāciju vajadzētu analizēt pamatīgāk. Es to saku tādēļ, ka. Uh, mēs gribam tiešām kļūt par Eiropas Savienības robežām, tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi pieņemt nosacījumus, lai varētu novērst problēmas nacionālā līmenī. Paldies! Euh, paldies, Filipo Babiko, kungs no senā, Itālijas senāts. Liels paldies priekšsēdētājs kundze sākotnē vēlos norādīt uz to, ka direktīvas pārskats varētu būt liela iespēja, lai dotu atbildes uz daudziem, daudzām problēmām, kas radījās pirmajā direktīvas piemērošanas fāzē. Eiropai nevajag un nedrīkst uh, atteikties no sava iekšējā tirgus attīstības, jo īpaši ņemot vērā šajā grūtajā periodā. Tādējādi ir nepieciešams um, pārvarēt dažādas naidīgumu un problēmu, kā tas arī ir ziņots ziņojumā, un lai varētu arī tādējādi pacelties par nacionālām interesēm, ir nepieciešams izstrādāt ļoti skaidras un piemērojamas normas no visām valsts pusēm. Lai varētu ne tikai koncentrēties uz mūsu individuālajām interesēm, bet arī attīstīt nepieciešamos uh, standārtus, kādas nepieciešam profesionāliem uzņēmiem un arī vienoties pār minimālo uh, kopīgo kopsaucēju arī attiecībā uz tālāk izglītību. Tādējādi man liekas ļoti interesants priekšlikums Šajā gadījumā, ar kur nāca klajā uh, vācu inženieru pārstāvis, manuprāt, šīs ir lielisks ielguldījums, lai varētu uzsākt otru harmonizācijas procesu, izmantojot profesionālo apliecību vai kārti. Lai to varētu definēt, balstoties uz brīvprātības principu pirmajā fāzē, bet es varu iedomāties, ka Tas būtu visai sasniedzams mērķis. Ja mēs varētu izmantot šos instrumentus un nodrošināt uh, apusēju profesionālu kompetenci atzīšanu. Tad ir man arī visai liederīgi liekas, re, liederīgs liekas rekomendācijas un arī atbilstīgi komentāri, kas izriet no izvērtējuma attiecībā uz uh, dažādām profesiju kategorijām, attiecībā tieši arī uz medmāsēm, aptiekāriem un citiem. Uzskaitu, ka ir nepieciešams atbalstīt Boloņas procesu uz ar augstāko izglītību. Šis process ir jāturpina. Taču arī profesionālā pieredze, profesionālajiem organismiem ir uh, arī jāstrādā lai profesionālā apmācība arī varētu turpināties, un tādēļ mēs varētu definēt vienotu Eiropas telpu, kurā būtu kompetences un uh, profesionālās zināšanas. Šīs ir lielis, šī ir lieliski izdevība, lai varētu arī attīstīt pārdomas gan parlamentu, gan valdību līmenī, un ka Eiropas parlaments arī tad ļauj šai komitejai definēt procesu, kādā veidā mēs varat optimizēt uh, jau šodien mūsu rītībā esošos tiesību aktus un normatīvus. Paldies! Es uh, noteikti piepiksēju, ko jūs sacījāt, un jo īpaši pēdējo teikumu, kas ir ļoti svarīgs, ja mēs gribam iet uz priekšu ļoti pozitīvā veidā. Un tagad vārds kolēģim Žavēna kungam kurš ir Eiropa parlamenta deputāts, bet kuršam ir arī profesija, kur ir ļoti cieši saistīta šo debatu. Jāpaldies priekšsēdētāji, esmu mediķis, kā daudzi šeit klātesošie. Tādēļ es jau arī iepazinos ar šo jautājumu, pirms vēl kļuvu par Eiropu deputātu. Daudz lietas jau ir pateikts, un Vailers kundze ļoti labi rezumēja jautājumu, sakot, ka esam pārliecināti visi, ka izglītību. Mūsu dalība valstī ir tā labākā. Ja mēs tādā nesam, tad mūsu līdzpilsoņi ir pārliecināti par to. Un tā arī ir tā galvenā problēma, jo ideālā pasaulē, jā, pirmkārt, tad profesijas būtu identiskas katrā dalība valstī. Nu, tas tā nav, protams. Britu mēdīķe kungs ne, dara varbūt ikdienā tieši to pašu, ko franču medmāsa. Tātad, ja realitātē pro, visas profesijas attiektos uz vienu to pašu funkciju, un ja, kas ir galvenais, arī sākotnējā izglītība apmācība būtu identiska, tad pēc būtības mēs par to vispār šodien nerunātu, jo izglītība ir identiska, līdz ar to nebūtu nekādas problēmas. A dalību valstī atzīt uh, diplomu, kas ir izdots B dalību valstī. Tādējādi uzskatu, kādam mēs interesēmies par šo jautājumu, ka ir ļoti svarīgi lai mēs būtu droši par to, ka pēc 5, 10, 15 gadiem atkal runāt par to, kādēļ pieņemtā direktīva nedarbojas. Tādēļ ir jārunā pie. Tad ir jārunā par galveno iemeslu, proti par sākotnējo izglītību. Jūs arī norādījāt uz problēmu par bažām, par bailēm un nacionālo noslēgtību šī jautājuma risināšanā. Vai nu profesionāļi katrs savā jomā mums ļaus uh, vienoties par kopīgiem punktiem un elementiem, kas mums ļaus pēc būtības uh, nodrošināt to, uh, lai franču mēdīķis mm, iegūtu tādu pašu izglītību kā rumāņu vai kāds cits mēdīķis. Tad tas mums palīdz. Bet ja viņi mums nepalīdz, Ja šie profesionāļi jums nepalīdz, tad jūs likumdevē varat pātrināt šo procesu, izmantojot vairākus mazākus instrumentus, mazākus rīkus, kuru mērķis būtu cīnīties pret šīm nacionālajām bailēm. Kas tad ir šīs nacionālās bailes? Tās mēs daļai varam mīkstināt ar eh, diskusiju starpniecību. Ja visi profesionāļiem ir jādodas iegūt izglītību ārvalstīs. Un ja tie, kuri apmāca profesionāļus, un ja kādā viņu karjeras brīdī viņiem bija nepieciešams doties strādāt uz ārvalsti, profesoru un studentu mobilitāti, tad mēs redzam, ka šeit runājam par ļoti vienkāršu baļu mazināšanas tehniku. izglītības vietu, universitāšu akreditācija, arī profesora akreditācija. Es neatkārtošu to, kas jau ļoti pamatot arī tika norādīts. Bet, manuprāt, galvenais izaicinājums, pie kura ir jāķeras, ir šis tehniskais un arī psiholoģiskais izaicinājums. Nebaidīsimies no kaimiņa, no izglītības, kādas uh, tiek sniegta citās uh, valstīs. Esmu pārliecināts, ka mēs esam Eh, mēs eh, mūs ļoti labi ārstē visās Eiropas valstīs, pat ja mēdīķi neiegūst identisku izglītību visās dalībvalstīs. Merci. Je vais maintenant laisser la parole. Paldies. Vārds. Baronesei. Okasnēns, kundze, no apvienotās karalistes um, parlamenta mums vēl pie daudz kā ir jārunā. Paldies, priekšsādātājs kundze. kā apakškomitejas priekšsādātāja, kas izskatīja iekšējo tirgu. Protams, mēs atbalstām ideju, ka profesionāļiem brīvi jāpārvietojas un jāstrādā visā iekšējā tirgū. Bet pieredze apvienotā karalistē rāda, ka šī brīža sistēma un tās ieviešana tālu no ideāla, kā mēs jau dzirdējām. Mēs vēlamies sistēmu, kas būtu vienkārša, viegli saprotama profesionāļiem un plaši sabiedrībai, caurskatāma, uzticama, pieejama un um, kas izturētu praktiskus šķēršļus, uz ko norādīja arī kolēģis no Itālijas. Mēs redzam, ka citās valstīs gan ir kompetentās iestādes un studiju programmas, bet mums obligāti e, šajā sistēmā jāiekļauj valodas prasības. Un svarīgi, lai kompetentās iestādes tiešām efektīvi komunicētu savā starpā. Da, piemēram, Stāleres uh, kundze minētajā piemērā Spānija noteikti ziņotu Lielbritānijai, ka Spānijā kādam ārstam uh, ir aizliegts uh, uh, pildīt ārsta pienākumus. Mm, un nebūtu noticis um, šis pārpratums. Tā kā kompetentajām iestādēm ir jāapmainās arī informācija, bet, protams, profesionāļiem ir jānodrošina brīvā pārvietošanās, ja neviens šajā procesā necieš, ja visi ir aizsargāti. Merci. Paldies. Vērts Mikelam Pantulas kungam no nu, Grieķijas parlamenta. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pēc diezgan ilgas procedūras, kuras ietvaros bija, jākon, bija jāatrisina vairākas problēmas, un kā teica kolēģis 2010. gada maijā, kolēģis Talē Duros to jau teica, piemēro Eiropas parlamenta un padomes tiesību aktu. Uh, To atbalsta arī izglītības eh, ministrija un ehm, ministrijas vadītāji pārbauda, lai viss notiktu saskaņā ar ES prasībām. Iespējams, es kļūdējušos, bet eh, pagaidām 2010. gada jūlijā mēs ehm, neredzam, eh, kā Eh, attīstība Eiropas līmenī eh, tiek eh, praktiski ieviesta manā valstī. Es, protams, ļoti atbalstu komisijas darbu, bet es vēlos, lai attīstība visās valstīs tiktu iekļauta rezultātu tabulā. Pagaidām es rezultā, šos rezultātus tabulā neatrodu manai valstī. Uh, Mums um, ir jāpārvar vēl vairāki šķēršļi Grieķijā, un mēs izmantojam visus instrumentus un noteikumus prezidenta uh, rīkojumu, ko es pieminēju. Uh, izmantojam visu, lai pārvarētu birokrātiju. Mm, bet, uh, Lielākoties eh, kolēģi no Itālijas jau pieminēja, kādas problēmas mums rodas. Mums ir līdzīgas problēmas. Grieķija un Itālija atrodas reģionā, kas saskaras ar vairākām problēmām, kas iespējams nav tik tuvas un pazīstamas citām valstīm. Baldī kundzei es vēlētos eh, atbildēt. Um, sakarā ar inženieriem. Tik tiešām uh, dažās valstīs uh, uh, būvējot ēkas, nav noteikumu, lai šīs ēkas tiktu padarītas drošas zemestrīču gadījumā. Un tas ir tāpēc, ka uh, Šīs valstis nav zonās, kur mēdz notikt zemestrīces. Grietijā arhitekti, eh, ārsti, medmāsas, eh, aptiekāri un eh, vecmātes šīs profesijas tiek no, atzītas automātiski, ja tiek izpildīta kritērija. Mums šajā sektorā problēmu nerodas. Un parasti uh, ir jāzina arī uzņēmējās valsts valoda. Nu, par valodu prasībām es tagad nerunāšu, bet uh, ļoti labi uh, priekšsādātājs kundze, ka mums notiek tik konstruktīva diskusija par šo tēmu. Mums jāņem vērā uh, visu valstu intereses, un šis dialogs ar nacionālajiem parlamentiem ir jāturpina. Tieši tā mums arī jāiet uz priekšu. Paldies! Paldies! Šis dialogs, kas notiek ļoti laicīgi, tad starp Grieķu parlamentu pārstāvjiem un Eiropa parlamenta deputāta pārstāvis, kurš arī no Grieķijas lūdzu. Prodre. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, runājot par uh, mūsu uh, profesionāļu tiesībām un uh, mobilitāte ir viens no svarīgākajiem momentiem mūsu stratēģijā. Mums jāīsteno kopienas politika šajā sektorā un kas skar kvalifikāciju atzīšanu. Mums uh, jāņem vērā nolīgumi, kas ir atsevišķām dalību valstīm. Tādi nolīgumi ir um, visām 27 um, dalību valstīm. Mums, piemēram, ir uh, slēgtas profesijas dažos sektoros un um, noteikumu atcelšana uh, šādām slēgtajām profesijām var kaitēt dalību valstu, dalību valstīm. Līdz ar to jāizpēta. Uh, situācija ļoti rūpīgi. Turklāt jāskatās, lai nenotiktu pārobežu krāpšana. Un jāparedz sankcijas personam, kas uh, mēģina darba devēju uh, piekrāpt. Ja, piemēram, tiek viltots uh, diploms, nu tad uh, Izcelsmes valstī to var, vēl, var diezgan ātri atklāt, bet, ja runa ir par pārobežu sadarbību, vai mums ir kāda jumta organizācija, kas to pāraudzīs? Ko jūs plānojat šajā kontekstā? Pirms dodu vārdu ekspertiem, kuri mēģinās atbildēt svarīgiem jautājumiem. Vārds Šezinski kungam no Polijas parlamenta, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu no Polijas. Un, ja runa Polijā ir par šīs direktīvas ieviešanu, tad mēs sev neko daudz nevaram pārmest. Bet es vēlētos patiesībā teikt ko citu. Protams, mums ir eh, dažāda veida kvalifikācijas. Uh, Tas ir saistīts ar tradīcijām. Inženieru nozarē tas varbūt izstāst citādāk, bet principā šiem rezultātiem nav tiešas ietekmes uz uh, cilvēku dzīvu vai veselību, bet citādi tas ir uh, medicīnas profesijās. Šeit situācija ir pilnīgi cita. Mums jāniansē šīs atšķirības. Šīs atšķirības pastāv, un es domāju, ka ir labi, ka Eiropas parlaments eh, ir uzsācis šo darbu. Un mēs uh, gribam sasniegt labu rezultātu, bet vēlētos uzdot jautājumu šī ziņojuma autoriem. Vai valdības un profesionālās apvienības ir sekojuši citam mērķim, vai, piemēram, valdībai ir cits skatījums uz medicīniskajām profesijām, jo visi taču grib piedāvāt labu kvalitāti veselības aprūpas eh, eh, nozerē, bet varbūt profesionālām eh, apvienībām savukārt ir cits skatījums. Uh, tām ir svarīgi ierobežot eh, konkurenci. Un es domāju, ka reglamentētajās profesijās tas ir varbūt vēl pat svarīgāk. Piemēram, no inženieriem ir atkarīgs tas, kā turpmāk attīstīsies valstīs ekonomika un arī Eiropā. Bet ārstu gadījumā mums vajadzētu šeit šīs atšķirības mazliet niansēt. Paldies! Merci. Paldies. Pirms dodu vārdu ekspertiem atbildēji. Ir divi cilvēki, kur vēlas izteikties. Katrīns ir Lērs kundze. Šoreiz neizkrūpļoju jūsu vārdu. Un pēc tam ir kompājas uh, kungam, kuram es uh, noslēdzu mikrofonu drīz atpakaļ, un tagad turpinās žurnāli. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pēc iepriekšējā izteikuma hmm, es tieši iedomājos par um, būvniecības sektoru, un tas viens no bīstamākajiem. Um, iepriekšējais kolēģis teica, ka tas nav salīdzināms ar ārstu, kas var kaitēt cilvēka veselībai, bet, nu, ja ēka nav uzbūvēta pareizi, tad ēka var uh, vienkārši sabrukt un uh, Nu, tas varbūt tiek pat bīstami. Es vispār lielas, lielu atšķirību šeit nesaskatu. Tā kā, nu, mums eh, tiešām jācenšas, lai viss notiktu tā, kā pienākas. Tā, Foks kungs tagad ir par Romu, manuprāt, bet mēs no viņa dzirdējām, ka inženieru kvalifikācijas un apmācība notiek arī tiešsaistē, vai tas pats notiek arī uh, Uh, farmācijas sektorā, vai pieejama apmācība tieši saistē, un vai jūs varbūt domājat par profesionālām e-kartēm, kurām varētu apmainīties tieši saistē. Mēs runājām par uh, atšķirībām starp uh, dažādām valstīm, noteikumu sistēmām. Tivānovas kundze arī to minēja. Un, manuprāt, tas ir svarīgi, runājot par izglītību un apmācību. Iespējams, ir svarīgi, ko medmāsa dara Francijā un apvienotajā karalistē, bet um, principā run, šeit runa drīzāk ir par standartiem, tad to vairāk nodarbojas standartizācijas komiteja. Tā kā varbūt šī nav īstā vieta, lai to apspriest, man vairāk interesē e-kāršu jautājums. Obrigado, Bernard. Obrigado, Bernadette. Uh... Paldies, Bernadette. Pārdovā Mums uh, ir um, ap 15 ārstu un uh, veselības aprūpas speciālistu no ārvalstīm. Nu, daudz mazāk uh, nekā būtu vajadzīgi. Un vēlamies, lai, ja, lai valstī iebrauktu vēl uh, 2500 cilvēku. Un kāpēc? Tāpēc, ka nezinām. Uh, šo tirgu, nepārzinām šo tirgu. Pētījumi tagad um, vēlas uzlabot um, darba ņēmēju mobilitāti, bet Eh, pētījumos netiek eh, pienācīgi detalizēti analizēts darba tirgus. Nav skaidrs, vai šo mobilitāti var arī ieviest. Darba tirgi atšķiras dalībvalstīs, daži tiek eh, stingri kontrolēti, citi vispār netiek kontrolēti. Dažkārt prasības ir ļoti zemas, dažkārt ļoti augstas, valstīm ir protekcionistiskā politika. Uh, Dažās valstīs profesionālās apvienības uh, ievieš uh, konkrētus pasākumus uh, savas valsts darba tirgu. Un mans jautājums, komisija šeit veikusi pētījumu? Vai tiešām tika ņemta vērā katra darba tirgus specifika? ESAO publiskojusi izmaksas ārsta apmeklējumam SAO valstīs, un šī informācija ir ļoti interesanta. Ja jau mēs salīdzinām situāciju un skatāmies, kā tiek transponētas e, direktīvas, nu tad mums būtu jāiedziļinās nedaudz. Vairāk būtu jādomā par darba tirgiem, to specifiku, barjerām, barjeru atcelšanu un tā tālāk. Oui, tout à fait. Jā, tieši tā. Lai, lai atbildētu, vai es gandrīz aizmirsu kolēģi. Nē, nē, es negribēju nevienam liekt vārdu, lūdzu. Un paldies, Benedita, par doto vārdu. Precīzi jautājums ekspertiem. Visi me, mediķu profesijas jomā runā par medicīnas risku. Jautājums vienkārši. Es saprotu, ka jūs nevarat atbildēt, jo skaitļu nav. Bet vai šādi skaitļi vispār ir aprēķināti? Man ir iespējas, ka šis arguments ļoti svarīgs, protams, tiek izmantots vai var tiekt izmantots kā aiz. Uh, kā veids, kā bloķēt sistēmu. Francijā tiek uzskatīts, ka katru gadu 10 līdz 50 tūkstoši cilvēku mirst franču slimnīcās tādēļ, ka rodas kādas infekcijas, komplikācijas vai eh, medicīnas aktivitāšu rezultātā. Medicīnas aktivitātes, kur veic eh, mēdīķi, kuri atbild, kuri runā valodu, kuri atbilst visiem kritērijiem un tam līdzīgi. Tātad no vienas puses ir šie mm, vairāk desmit tūkstoši pacienti, kuri mirst. Es neesmu pārliecināts, godīgi sakot, kā mēdīķu jautājums kuri būtu slikti izglītoti, kuriem liek strādāt kādā valstī, bet viņi nelegāli strādā citā valstī, tiešām ir uh, galvenais jautājums, vai pēc būtības var būt, vismaz statistiski runājot, individuāli, protams, nē, individuāli tas ir ļoti svarīgi, bet varbūt pēc būtības statistiski tā ir uh, um, viltus problēma, un varbūt tas ir vienkārši tāds kā uh, veids, kā bremzēt procesu priekšsēdētāji. Es papildināšu uh, ar vienu jautājumu, jo mm, direktīvā, kad mēs runājam par medicīnas uh, profesijām, par pārobežu aprūpi un pacientiesībām, arī kad darba grupā tika teikts, ka nevajadzētu ļauties šādam riskam, kurš ir zem minimāls, un jāteic, ka mēs šeit runājam par ļoti neskaidriem datiem un skaitļiem, ir risks. Statistikas dati ir tādi, kā tie ir, bet varbūt tik tiešām debatēs, kāds mums ir šodien, mēs varam arī par to padomāt. Tagad vārds par čvīkungam lūdzu sākumā. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas tiesa, ka ir daudz eh, jautājumu, kurus uzdevu parlamentārieši. Būs ļoti grūti visiem atbildēt. Pirmkārt, kā aptiekārs es mēģināšu atbildēt, jo mana misija bija izstrādāt ziņojumu saistībā ar aptiekāriem. Tajā pat laikā es tiku izvēlēts arī, lai vadītu profesionālās veselības kārtas augsto līmeņu grupu, redzībā šīm piecām profesijām, kādas tiek minētas direktīvā. Kā jau teicu, starpā mēdmāsas, vecmātes, obārsti, mediķi, inženieri. Tādējādi mēs arī tikāmies šīs misijas ietveros ar visu Eiropas valstu kompetentajām iestādēm, kā teicu brīdi atpakaļ. Tātad tie ir mēdīķi, kur ir apkopojušies tādos īpašos ordeņos vai asociācijās, citās vietās tās ir ministrijas. Nu, Nedomāju, ka globāli runājot ir kāda liela atšķirība vai pretruna starp ministriju asociācijām un arī es pārstāvot aptiekāru asociāciju Francijā. Es nerīkojos tā, lai es tagad uzvestos kaut kā protekcionistiski attiecībā uz aptiekāriem, kuri ierodas no citām Eiropas valstīm. Kad mēs izveidojām šī kartas projektu, tad mērķis jau bija, lai mēs varētu atvieglot mobilitāti un mobilitātes nosacījums, kas ir nedaudz citādāk kā tikai mobilitātes. Tad mobilitātes nosacījums, pie kādiem nosacījumiem šī mobilitāte var izstaroties. arī, protams, pacientu drošības jomā, bet skaitļu nav, kā jūs teicāt, mums nav, mums visībā nav cipari. Un neviens to nezina. Bet tā kā mēs nezinām vairāk, cik, mēs arī nezinām, cik daudz ir mediķu profesijas un mediķu Eiropā. Un kad mēs skatāmies pasaules veselības organizācijas skaitļus un kādus skaitļus mēs saņēmām, tiekoties ar kompetentajām iestādēm, kur katrā valstī viņi ir uzskaitījuši savus uh, mediķus ir ārkārtīgi liels atšķirības, ārkārtīgi liels atšķirības skaitļos. Tad ir lēmām strādāt kopā, lai raudzītos, uz ko tad mēs balstāmies aprēķinot šos mēdīķus. Citi ņem vērā tos, kas strādā, tie, kas vairs nestrādā, tie, kas vēl mācās arī dažkārt tiek aprēķināti rūpnieki veselības nozarē. Tādēļ šie skaitļi nav precīzi un es skaidrs, mums ir jāvienojas par kopīgiem kritērijiem. Tādējādi esam situācijā, kur ir skaitļi ļoti izplūduši, mums pie tā jāstrādā. Brīdi atpakaļ runāja arī par komiteto iestāžu Eiropas struktūru, kādu mēs vēlamies izveidot. Tāda bija arī šīs kartas grupas uh, secinājums, kā mēs varētu viņus apvienot šīs komitetās iestādes. Un kad mēs arī veicam šo apkopojumu, mēs redzējām, ka Eiropā ir 890 kompetentās iestādes piecām profesijām. Bet skatoties Igaunijas piemēru, Igaunijā ir viena aģentūra, ir tikai viena aģentūra piecām profesijām Igaunijā. Francijā viens, viena asociācija katrā, katrai profesijai. Itālijā man nekas nav pret Itāliju, nē, gluži otrādi, mēs esam ļoti daudz strādājuši ar Itālijiem kuri jau tur ir Eiropas veselības kārtī pieņemta. Itālija ir vienkompetentā iestāde uz profesiju un reģionā, tātad viņiem jau kopā ir 500. Mēs redzam, ka jāveic ārkārtīgi apjomīgs koordinācijas darbs. Jāraugās arī, kādi ir projekti būtu īstenojami, un es domāju, ka šeit ir ļoti interesants darba lauks. Uh, starp jums parlamentāriešiem, mums kompetentajām iestādēm, mums profesionālajām asociācijām. Man īpaši nepatīk asociācijas, tad šis termins asociācija, mēs esam ordenis. Tas gluži nav tas pats, kas asociācija. Mēs nodarbojamies deontoloģiju, ētikas jautājumiem, netik daudz ar ekonomikas eh, jautājumiem. Un te ir daudz darba darām ar valdībām, uz kurām tas attiecas, bet es, protams, šeit apstāšos, jo vēl ir citi jautājumi. Jā, mums būs arī iespēja vēl strādāt ar kopā un arī tikties vēl šādā sanāksmē kādu citu reizi. Un tagad vārds aizvilkungam. Es paldies priekšsādātājs kundze. Atbildot uz visiem jautājumiem, mm, grūti, protams, izteikt 27 kompetento iestāžu viedokļus. Tas principā nav iespējams, tā kā es balstīšu savu atbildi uz mūsu medmāšu un vecmāšu padomi. Man šķiet, um, mm, ka mūsu padomē ir interesanta informācija. Un es atceros par to, ka ārsti, kas iziet apmācību ārvalstīs, ka viņiem divas reizes jāiziet pārbaude par profesionālo piemērotību. Uh, Mēģināšu šo informāciju jums sagādāt par standartiem un rezultātiem. Arī tas ir interesanti. Nesen tika pieņemti jauni standarti par re reģistrētāju medmošu apmācībai, un mēs īpaši akcentējam standartus un arī rezultātus, tā kā šai jomai ir potenciāls. Arī apmācību tiešsaistēm medmāsām. Mums uh, ir pakalpojums sniedzējs, tad uh, atvērta universitāte, kas piedāvā kursus tiešsaistē. Un uh, daudzi pakalpojumu sniedzēji ir attīstījuši šādus uh, kursus, nu vismaz teorētiski, bet uh, grūti ir nodrošināt uh, darbu klīnikā, kas arī medmāsām ir nepieciešams. Bet nu, mēs šeit mēģinām iet uz priekšu. Runājot par to, ka mobilitātei pagadām ir vairāk šķēršļi. Nu, manuprāt, apvienotajā karalistē un e, Eiropas Savienībā direktīva tomēr uzlabo mobilitāti. 7000 pieteikumu uh, no medmāsām, no vecmātēm, no Eiropas Savienības valstīm tiek uh, izskatīts uh, apvienotajā karalistē pēc direktīvas pieņemšanas. Un vēl viena pozitīva lieta - tīkls, ko mēs esam izveidojuši kopīgiem spēkiem un pieredzes ziņojumu. Tas viss turpināsies. Mums uh, ir um, saistības šai ziņā turpināt sadarbību, un es ceru uz konstruktīvu dialogu visas kompetentās iestādes apmainīsies ar informāciju, ciešāk sadarbosies un uh, nonāks pie standartizētās pieejas. Uh, runājot par um, kārtēm, un arī šeit, uh, piemēram, karalistē notiek ļoti dzīves diskusijas, bet arī nu, šeit loģistika rada problēmas. Mums ir uh, ap 650 tūkstošiem cilvēku mūsu reģistrā. Daži strādā Britu salās, Gernzijā, Džerzijā, Falklendu salās, Gibraltārā. Un nu, vismaz 10 tūkstoši uh, reģistrēto profesionāļu eh, strādā armijā. Tā kā um, karšu koncepcija mums tehniski ir grūti īstenojama, bet mēs atbalstām šo koncepciju. Un, ja uh, ir iespējams konstruktīvs ceļš uz priekšu, tad mēs to izskatīsim. Es domāju, ka esmu atbildējis uz, uz jautājumu vairākumu, tā kā uh, šeit arī pabeigšu savu uzstāšanos. Vēl mums ir piecas minūtes pirms ierodas uh, komisāra kungs. Vai ir kādi tādi spontāni jautājumi? Man ir viens, ja citi nav ekspertiem. Daudz mēs runājām par uh, valodu apmācību, universitāšu apmācību, profesionāļu valodu apmācību, kur daudz pārvietojas, lai varētu nodrošināt pacientu drošību bet arī profesionāļu juridisko drošību. Es domāju par mediķiem, ķirurģiem. Ļoti svarīgi komunicēt ar pacientu, salīdzinājums ar reāldeģijas un tam līdzīgi. Tad par šo Ash Pro karti. Vai ir iespējams tur arī iekļaut uh, valoda apmācību ilgumu, vai to var arī definēt kā obligātu. Un vai trīs mēnešu kurs, piemēram, ir pietiekami, vai tomēr ir nepieciešama pādziļināta apmācība par precīziem tehniskiem terminiem. Kā jūs vēlaties? Varat atbildēt abi vai tikai viens? Par uzņēmē valsts valodas izmantošanu mums tā ir problēma. Jūs ļoti labi zināt, ka šodien ir ļoti ieteikts sistemātiski bet neuzrunāt un aptiekārus, kur ierodas uzņēmē valstī. Vai arī īpaši, tiksim tā, neapšaubīt viņu zināšanas un kā teikt, kad mēs esam vairāk vai mazāk droši, kā attiecīgais profesionāls, kurš nāk no kādas valsts, viņš labi runā tiecīgajā valodā, ja tas ir beļģis, kas ierodas Francijā, nu tad mēs jau a priori domājam un pieņemam, ka viņam būtu jārunā franču valodā. Bet, nu, ja ir šaubas par kādu um, profesionāli, kas nāk no kāds tālākas zemes, mēs zvanām, nu, sakām, ka mums vienkārši ir jāpapildina dosie, un mēs viņam, mēs ar viņu runājam lai tādējādi varētu apmēram novērtēt viņa zināšanas, bet mums nav tiesības viņam uzdot jautājumu par viņa valodas zināšanām. Un tas, manuprāt, nav korekti, tas nav pareizi, un tas ir pret no pacientu drošības principu. Lūk, tas ir precīzs punkts, kur, pie kur mums jāstrādā. Thank you. As I said in the, um, pres as I said in the presentation. Un kā es teicu prezentācijām? lielākoties kompetentās iestādes. Um, as, uh, Young, eloquent... Atzīst um, valodas prasības un pārbauda valodas prasības un apvienotie karalistē gan situācija nav tik skaidra. Mēs vēlētos to noskaidrot. Es uh, gan nošķiršu tos, uh, kas ir gatavi strādāt un tie, kas ir gatavi reģistrēties, jo tas nav viens un tas pats līmenis. Bet mums ir pierādījumi, ka nepietiekams valodas zināšanas 15% gadījumu uh, veido problēmas medmāsām un vecmātēm. Bet, kā teica um, kolēģis no Francijas, runa ir par komunikāciju. Un tas ir tikpat, tas tikpat labi iespējams radīs problēmas izstāsmas valstī kā uzņēmējā valstī. Tā kā uh, komunikācija kā tāda nedrīkst tikt novērtēta par zemu neatkarīgi no tā, kur mūsu personāls izgājis apmācību. Paldies par komentāriem. Kundze, vai jūs vēlaties kaut ko papildināt? Pedersons kundze, nē, komentāru nav. De de parole, alors... Divi cilvēki vēlas izteikties. Živēna kungs un Višnēra kungs. Es vēlējos pavisam īsi komentēt. Ir jau arī tādi gadījumi, nu, pieņemsim kāds Lielbritānijas pilsonis, kurš lielāko daļu savu laiku pavada Spānijā. Kāpēc, tad, piemēram, uh, nevarētu būt tāds ārsts no, no Lielbritānijas, kurš nerunā eh, spāņu valodā, kāpēc viņš arī tur nevarētu dzīvot un uh, pildīt savus pienākumus. Es domāju, ka mums jāvadās pēc tirgus un pēc publikas. Es jau, piemēram, pats neiet pie ārsta, ja man tas nebūtu vajadzīgs, eh, kurš nerunā manu valodu. Tātad man šis jautājums tomēr interesētu, vai te ir kāds uh, sistemātisks apkopums. Uh, Ļoti labs jautājums, ko uzdod bieži vien spāņi un brīti, kur dzīvo Spānijā. Man vienmēr ir jaut, jautājums, kā brīti, kur dzīvo Spānijā, nerunā ne vārdu spāniski. Sur, sur la langue, on voit. Par Uh, valodā. Mēs redzam, uh, kolēģa komentārs ir norādījis to, ka jautājums ir daudz sarežģītāks nekā tas izskatās. Pilnīgi piekrītu viņa sacītajiem. Un tad ir arī profesijas, kur nav īpaši nepieciešams pārvaldīt valodu. Kad jūs paņemat darbā Eh, kur jums ir jāprot rīkoties ar tehniskām lietām, jums nav jāsazinās ar cilvēkiem, ar pacientiem. Bieži vien šī darba valoda ir angļu valoda, līdz ar to uzņēmēju valsts valoda vairs nav svarīga, bet profesijā, spriet, protams, kur ir nepieciešams uzņēmēju valsts valodu, piemēram, strādājot aptiekā, pilnībā jums piekrītu, jā, tas, ka. Nav iespējams pārbaudīt valodas zināšanas, tas rada problēmu. Tas rada arī problēmu taču cilvēkam, kurš ierodas strādāt jaunajā valstī, jo tā kā legāli nav iespējams pārbaudīt, arī viņš legāli nevar to pieprasīt, tad tas viss notiek neoficiāli. Varbūt labais risinājums būtu atzīt to, ka ir profesijas, kur ir jāpārvalda valoda, lai tas būtu atzīts kritērijs Un lai cilvēks, kurš tātad ierodas un savā aiz, aiz, aizstāvībai, viņš varētu arī pārsūdzēt pieņemto lēmumu. Jo situācija ir absurda. Mēs pieņem, piemērojam eh, noteikumu, kas nepastāv, un piemērojot šo noteikumu, attiecīgais cilvēks, uzskatot to par netaisu, nevar aizstāvēties. Komisārs Honvirdies priekšsētājs saka, ir Andris Palērkungs vēlas izteikties, Ungārijas parlamenta kolēģis Spalērkungs. Köszönöm a szót, üdvözlöm a konferenciát. Paldies! Vēlos jūs visus šodien sirsnīgi sveikt. Es saņēmu ļoti vērtīgu informāciju un ceru, ka nākošajā gadā Ungārijas prezidentūras laikā šo diskusiju mēs varēsim turpināt un ceru, ka šie pieredze, ko mēs šodien ieguvām, mēs varēsim arī labi izmantot. Man būtu divi jautājumi. Viens būtu šāds. Vispirms mums vajadzētu pārbaudīt direktīvu tādā veidā, ka mēs līdz ar to neradām nevienu jaunu iestādi. Pārbaudot, mums vajag pārbaudīt diplomus, uh, un mums eh, nepieciešama tāda iestāde, kura pārreizi darbojas, jo līdz ar to mēs varēsim šos um, diplomus labi pārbaudīt. Un otrs komentārs. To es gribu uzdot kā pilsonis, kuru, kura valoda būtiski atšķirās no citām Eiropas valodām. Še, to es patiešām varu apgalvot. Ja kādam ir jāmācās uzņemošās valsts valoda, nu, piemēram, šis cilvēks apmeklē valodu kursus. Ja mēs izpētam šī valodas kursa līmeni, tad mēs varētu uzlikt to par kritēriju. Paldies! Tout à fait. Bon, très bonne remarque. Paldies. Ļoti interesants komentārs un repaukungs, kas uzdos savu jautājumu lūdzu vai arī teiks kādus vārdus noslēgumā. Puhun harvinaista kieltä. Se on su... Paldies. Ja es arī runāju diezgan retu valodu, somu valodu. Un um, es vēlos pateikties jums par ļoti interesantiem komentāriem, kolēģu ārstu komentāriem. Bet es um, neesmu profesionālis šajā jomā un teikšu, ka uh, valodas jautājums veselības sektorā ir mm, propor jāskata proporcionāli. Somijā šovasar bija tādas ziņas, parādījās informācija, ka mums uh, valstī divus gadus darbojos uh, ārsts ar um, viltotām kvalifikācijām. Un uh, kā tas bija iespējams? Jo tas bija iespējams, jo viņam bija ļoti labas, pārāk labas valodas zināšanas. Viņš iztaujāja kolēģus par citu pacientu sūdzībām, problēmām un tad um, deva padomus un palīdzēja pacientiem. Pacienti bija laimīgi, tā ka jābūt piesardzīgiem, valodas arī mēdz būt bīstamas. Mans um, kolēģis te uh, izgudro problēmas tur, kur tādu it kā um, nav, bet, nu, paldies jums arī par šo komentāru. Un uh, um, tagad ir ieradies Mišels Barņē, uh, komisārs. Uh, kas atbildīgs uh, par iekšējo tirgu. Uh, mēs ar viņu esam labi pazīstami, viņš ar mums arī, viņš uh, saprot mūsu darba specifiku, un viņam ir Eiropas vīzija, kas nemaz tik bieži nenotiek, um, un ne visiem politiķiem šāda vīzija ir, mm, būsim godīgi, tā taču ir. Uh, viņš jau domā par Eiropu, kāda tā būs pēc 50 gadiem. Paldies Barņēkungam un uh, vēlamies dzirdēt uh, informāciju, jo pagājušo nedēļu tika publiskots ziņojums par to, kā notiek direktīvas transponēšana. Jūs uh, esat izanalizējuši 170 ziņojumus. Nu, jūs nē, bet jūsu uh, kabinets, uh, kas nodarbojas ar iekšējā tirgus jautājumiem, tas ļoti svarīgs darbs. Un mēs dažas detaļas jau esam izlasējuši, jo Uh, notikusi neliela informācijas noplūde kādā no uh, žurnāliem, bet mēs jau esam sapratuši, cik uh, centīgi jūs esat strādājuši un vēlos uzklausīt. Mēs visi vēlamies jūs uzklausīt šādā jautā, šajā jautājumā. Saprotu, ka problēmas vēl ir, šķēršļi vēl ir, bet um, ejam pareizā virzienā, ejam virzienā, ko paredz Lisabonas līgums. Uh, vēlamies sadarboties ar institūcijām un nacionāliem parlamentiem. Lūdzu, jums ir iespēja izteikties pusstundas laikā. Merci, eh, madame. Paldies, priekšsādātājs kundze. Par ievedu vārdiem. Es uzskatu, ka visi Eiropas Visiem Eiropas komisāriem ir eh, Eiropas vīzija, un nu, mums ir katram savu specifika. Un šodien jāteic, ka man ir ļoti liels prieks piedalīties Barozo kungu vadītajā kolēģijā, un mums visiem ir Eiropas vīzija. Esmu ļoti priecīgs, priekšredējis kundzāms un kungi, ka varu arī piedalīties šajā sanāksmē, atvainojiet, jā. Um, pavisam drīz man būs jādodas prom, jo, kā jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze, rīt es nākšu klajā kopā ar 12 kolēģiem, nākšu klajā ar visai oriģinālu darbu, ko mēs saucam par Single Market Act. Tas ir uh, tāds rīcības uh, plāns, lai veicinātu iekšējā tirgus darbību kopā ar mazajiem uzņēmumiem, kopā ar pilsoņiem. un ekonomikas uh, spēlētājiem, patērētājiem. Esošajā ekonomikas situācijā ir jāmeklē izaugsme tur, kur tā ir iespējama, un mēs zinām, ka šajā lielajā Eiropas tirgū, kur ir 500 miljonu patērētāji, ir izaugsmes potenciāls lai varētu labāk nodrošināt šī tirgus darbību. Un tad mēs arī iesim meklēt šo izaugsmi. Un nevis pret cilvēkiem vai bez viņiem, vai pret uzņēmumiem un vai bez uzņēmumiem, bet visiem kopā. Esmu ļoti arī priecīgs, ka es varu arī sveikt mm, eirodeputātus, mm, kur jūs uzņemat arī uh, nacionālos deputātus ar uh, vairāk nekā 20 gadus. Es pats biju Francijas asamblējas uh, deputāts, un šis darbs ir ļoti svarīgs ļoti svarīgi savienot pēc iespējas regulārāk šeit eh, Eiropas eh, debates, eh, kas notiek šeit Briselē vai Strasbūrā, ar debatēm, kas notiek nacionālā līmenī. Tas ir viens no nosacījumiem, kā mēs varam samierināt pilsoņus ar iekšējo tirgu. Rītdien nākšu klajā ar Single Market Act. Arī tur ir idejas piedāvātās. Uh, orientācijas arī Greškundas ziņojumā, kā tas tika atrunāts, priekšējo tirgu un vēl citiem, citām idejām. Arī bija ļoti uzmanīgi, arī seko jūsu pārdomu grupas darbam ar profesionālās kvalifikācijas uh, jautājumu ar vairākiem kolēģiem. runāšu ļoti tieši un atvērti par šo svarīgo jautājumu, jo tas attiecas uz cilvēkiem. Tam ir ļoti liela cilvēciskais aspekts šajā lielajā tirgu. Trīs galvenie aspekti, kurus vēlos uzsvērt, ko mēs esam darījuši attiecībā uz šo direktīvu. Otrakārt, cik tālu esam tikuši. Treškārt, kas mums ir vēl jādara, lai ietu tālāk un lai to uzlabotu. Pirmkārt, par rezultātu, par sasniegto. Pagājušā gada decembrī man uzdevāt mutiski jautājumu. Daudz deputāti pauda savu neapmierinātību. Toreiz es vēl nebiju komisārs, nebiju oficiāli komisārs, pat ja es par tādu tiku um, nozīmēts, atceros, ka es piedalījos šajās debatēs. Daudz deputāti paudz savu neapmierinātību ar šīs direktīvas transponēšanu. Šodien man ir ies, nu, tāds eh, daļa, divējāds iespējas. Man ir prieks un arī esmu atvieglots, eh, ka varu apstiprināt, ka direktīvas transponēšana ir noslēgta pilnīgi visās dalību valstīs, visās 27 valstīs. Un tad, nu, bet no otras puses ir, man ir grūtības saprast, kādēļ bija nepieciešams transponēt šo direktīvu tik ilgi, trīs gadus. Šī direktīva, kur bija pieņemta 2005. gadā, tā konsolidēja jau sēnus eh, iepriekšējos tiesību aktus. Varam tad tiešām brīnīties par to, kā bija nepieciešams tik ilgs laiks, lai transponētu direktīvu ņemot vērā, ka lielākā daļa tiesību aktu nosacījumu jau bija atrunāti iepriekš, bija spēkā iepriekš. Varbūt dalība valsts uzskatīja, ka tās nav viņai gluži prioritārs jautājums. Es uzskatu, ka tā ir prioritāte. Atgādinu, ka 4600 reglamentētas profesijas Eiropas Savienībā, 4600 reglamentētas profesijas. Varbūt arī šis ir tas iemesls, kāda dēļ ar tik daudz reglamentējām profesijām, un arī jūs noteikti pārstāvat šīs profesijas, un arī sveicu jūs. Varbūt arī šis skaitlis, nu, bija viens no iemesliem, kādēļ bija tik sarežģīti transponēt direktīvu. Tad ir ļoti daudz dažādas profesijas, Un tas tikai norāda uz to, ka šīs tiesība akts ir ļoti aktuāls uh, Eiropiešiem ikdienā tie, kur sniedz pakalpojums, vai tos saņem. Lūk, tāda ir situācija attiecībā uz transponēšanu. Un tagad izvērtējuma darbs, kādu mēs pašlaik veicam, izvērtēju direktīvu. Šis ir process, kur piedalās ļoti daudz iesaistītās puses esam uzsākuši arī ļoti plašu šī direktīva izvērtējumu martā. Šis izvērtējums arī raisīja lielu interesi arī no dalību valstu puses, kuras piedalījās šajā izvērtējumā jūs pievērsāt mūsu uzmanību uz problēmām, kuras ir saistīts ar šo dokumentu un ar tā īstenošanu. Mēs saņēmām 25 rakstiskus, mutiskus jautājumus, kādus uzdeva parlamenta locekļi. Katru nedēļu es dodos uz kādu galvaspilsētu, kā jūs zināt, priekšsēdētāji pagājušajā nedēļā es biju Varšavā, Austrijā, Slovākijā, Portugālē. Es turpinu šīs vizītes, es veicu šo darbu, kur es jums solīju. Katru nedēļu es arī tiekos ar reģionāliem nacionālajiem ierēģiem, kuru uzdevums ir uh, īstenot iekšējā tirgus direktīvas, uh, piemēram, par valsts iepirkumiem, par uh, pakalpojumu direktīvu īstenošanu, transponēšanu tāpat dienā, kā Tas bija Varšavā ceturtdien, tiekos ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Daži no jums arī šeit klātesoši. Un bieži vien Nacionālajie parlamenta deputāti man arī uzdeva dažāds jautājumus, un Imko arī komiteja, kur neesmu aizmirsis, arī nāca klajā ar vairākiem pētījumiem, organizēt divas noklausīšanās ar profesionāļiem šajā uh, jomā. Arī komitētās iestādes aktīvi piedalās debatēs Jums arī bija iespēja tikties ar Fortrī kungu, Heizel kungu, uzklausīt viņa prezentācijas. Viņi ir šeit, es viņu sveicu, pateicos šiem ekspertiem par viņu apņemšanos, par viņu līdzlību šajā darbā. Tas viss ir ļoti svarīgs uh, darba materiāls Eiropas komisijai. Šodien, dāmas un kungi, mēs gribētu zināt, ko domā profesionālas organizācijas pilsoņi par šo direktīvu. Un esam izvērtuši arī ļoti plašas konsultācijas par šo jautājumu, kas noslēgsies gada beigās. Un jau tagad varu mēģināt arī Eh, jau runāt par konkrētām idejām, kā varētu uzlabot šo direktīvu. Trīs. Galvenās idejas - lielāka vienkāršošana, tiesība aktu modernizācija attiecībā uz kvalifikāciju un lielāka proaktīvāka sadarbība starp dalību valstīm. Pirmkārt, vienka lielāka vienkāršošana. Procedūras dalību valstīs ir bieži vien garas un ilgas birokrātiskas, bieži vien necaurspīdīgas. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana visai ilgspējīgi veidoja 20% no gadījumiem, kas tiek skatīti solvit arī galvaspilsētās, kad es dodos, es uh, vēlos tikties ar uh, cilvēkiem, kuri tiekas ar, uh, uh kuri sarā ar Solvit. Varšavā ļoti efektīvi strādā cilvēki ar šiem jautājumiem. Tad 20% ir tieši šī atzīšanas jautājums, kur rodas ārkārtīgi daudz problēmas. Tātad tieši ar šo uh, uh kvalifikācijas atzīšanu. Tātad ir iespēja vienkāršot procedūras, vismaz uh, pagaidu mobilitātei 2005. gada direktīvas mērķis bija arī mudināt uh, pagaidu pakalpojumu sniegšanu. Dalība valstis var lūgt profesionāļiem iesniegt dek sākotnēju deklarāciju, taču valstis ir piemērojušos noteikumus visai rezervēti. Ir paredzēts dažādas atkāpes, ir arī eh, padarīts smagāks eh, prasības. Tādējādi vienkārši šis vienkāršais, eh, vienkāršošanas nosacījums vienkārši kā tāds pazūd. lai vienkārši procedūras jāizmanto arī elektroniskās tehnoloģijas. Iestādes bieži vien šodien prasa oriģināls dokuments, certificēts dokuments, apzīmogots līdz ar to ļoti maz iespēju nāk, eh, nosūtīt dokumentus elektroniski. Single Market Act, ar ko nāksim klajā rītdien, mēs iesim daudz tālāk, runājot arī par digitālo programmu, par eh, elektronisko pārākstu. labāk varētu izmantot eh, šos elektroniskos līdzekļus. Otrs aspekts. Otrais aspekts eh, - modernizēt eh, noteikumu kopu par atzīšanu. Dažām sistēmām tiek piemēroti automātiski noteikumi, atzīšanas noteikumi arhitektiem, veselības profesionāļiem, un tas notiek veiksmīgi. Protams, ja tiek nodrošināta kontrole, sistēma tiek tiek um, atbalstīta, un to dara ne tikai profesionāļi, kurus, protams, tas interesē, bet arī uh, lielākoties to atbalsta kompetentās iestādes, un tas ir ļoti nozīmīgs fakts. Automātiskā atzīšana, kas tika ieviesta sešu valstu Eiropā, paliek un darbojas arī 27 valstu Eiropā. Protams, uh, ir ieviesti grozījumi, jo ir uh, pagājis zināms laiks pēc šīs sistēmas ieviešanas, ir jāievieš minimālās prasības, atbilstības prasības. Dažkārt eh, šiem noteikumiem ir jau uh, vairāki desmiti gadi, bet tie ir jāuztur spēkā. Bet lielākoties eh, kvalifikāciju atzīšana automātiski nenotiek, bet tā notiek salīdzinot kvalifikācijas katrā gadījumā atsevišķi. Kā salīdzināt uh, kvalifikācijas, kas iegūtas dažādās valstīs? Tas nav viegli. Īpaši ņemot vērā izglītības sistēmas reformu dalību valstu, atsevišķās dalību valstīs, Boloņas procesu konkrēt runājot universitātēm. Ļoti svarīgi ir izpētīt, kā šī reforma var atvieglot kvalifikāciju atzīšanu. Trešais aspekts - proaktīva sadarbība. Es atceros priekšsēdētājs kundze eh, jautājums, ko uzdeva eh, Eiropas parlamenta deputāti par ārstiem, kam ir nelikumīga parakse. Vai viņi var gūt labumu no brīvās aprites, pat ja izcelsmes valstī viņam ir aizliegts darboties. Protams, ka to viņi nedrīkst. Šis ārsts, kas eh, nelikumīgi darbojās Spānijā un tad turpināja apvienotajā karalistē, uh, nu, tas uh, izraisīja tādu plašu rezonansi. Un uh, šis gadījums skaidri parāda, cik svarīga ir proaktīva sadarbība starp kompetentajām iestādēm. Un tīpaši sadarbība uh, veselības profesionāļu starpā ar brīdinājumu sistēmu. Šāda sistēma jau paredzēta pakalpojumu direktīvā, un šeit tāda arī, tādu arī vajadzētu ieviest. Nu, ko mēs no tā visa varam mācīties? Tiek uh, izdarīts novērtējums, lai modernizētu direktīvu. Un 2011. gada uh, rudenī mēs prezentēsim zaļo grāmatu un 2012. gadā sekos tiesību akta priekšlikums šajā virzienā. Mēs izskatīsim dažādas problēmas, kas ir uh, izkristalizējušās uh, novērtējuma gaitā. Un um, mēs uh, visus ļoti rūpīgi izskatīsim. Proti, īpaši tie jautājumi, ko uzdod parlaments, nacionālajie parlamenti, profesionāļi un pilsoņi. Es jums teikšu, ka par šo tēmu notiks konsultācijas, tad arī uh, notiks ir plašas debates. Mums eh, tagad būs eh, iekšējā tirgus eh, tiesība akts. Par to arī diskutēsim. Tas tiks pārtulkots visās oficiālajās valodās, lai tas būtu labāk saprotams. Es, man ļoti patīk ideja to visu apspriest plašās mm, debatēs, piesaistot mm, deputātus, gan pilsoņus. Uh, Protams, man interesē pacientu un patērētā viedoklis, veselības profesionāļu mobilitāte ir arī tāda prioritāte, kas izskanēja vairāk kārt. Šo punktu ļoti bieži piemin Eiropas parlamentā. Nesen notika diskusija apvienotajā karalistē par valodas prasībām, lai uh, darbotos noteiktā jomā direktīva paredz, ka nepieciešamas valodas zināšanas profesijas uh, izpildīšana un dalībvalstis drīkst to kontrolēt. Un es domāju, ka dalībvalstis arī izmantos iespējas, kas ir paredzētas direktīvā. Vēl viena piezīme par šo jautājumu neaizmirsīsim, ka direktīva, ka direktīvas mērķis, mērķi grupa nav tikai veselības profesionāļi. Šeit uh, runa ir arī par daudzām citām profesijām. Uh, Um, miljoni pilsoņu kvalifikācijas, kas uh, strādā kādā reglamentētā uh, profesijā Eiropā. 30 tūkstoši profesiju katru profesionāļu uh, noteiktā jomā šķērso robežas katru gadu, vēl strādāt um, citās valstīs, um, dažreiz uz ilgāku laiku, dažreiz uz īsāku. Un um, mums jārunā par skaidriem noteikumiem - darba tirgumu, darbņēmējiem, darba devējiem. Um, par 16 miljoniem pieaugs uh, uh, pieprasējums pēc uh, noteiktu profesiju pārstāvjiem Eiropas Savienībā. Un um, grūti būs šo pieprasījumu uh, apmierināt, ņemot vērā to, kā notiek iedzīvotāju novecošanās. Ka mums jābūt, eh, mūsu profesionāļiem jābūt daudz aktīvākiem, daudz mobilākiem. Turpmāk tas ir mūsu ekonomikas interesēs, mūsu pašu interesēs. Eh, svītrot šīs robežas, eh, kas dažreiz pastāv Eiropas Savienībā joprojām. Mums uh, vajadzētu izmantot šo direktīvu kā instrumentu, lai šīs robežas, šīs barjeras pārvarētu, ņemot vērā grozījumus, kas uh, ir uh, ieviesti gan izglītības sistēmās, gan uh, situāciju darba tirgos atsevišķās dalību valstīs. Jūs uh, man teicāt arī par to, cik svarīgs ir profesionālo karšu projekts. Um, mēs par to runāsim, apspriežot vienotā tirgus uh, tiesību aktu rīt. Šādas profesionālās kartes no konkrētām profesiju grupām varētu piedāvāt pievienoto vērtību, īpaši profesionāļiem. Tas ļoti palielina mobilitāti Eiropā, karte ļauj nodarboties ar uh, noteiktu profesiju citā Eiropas Savienības valstī. Un uh, tas mazina arī birokrātisko slodzi un aizpildāmo dokumentu skaitu. Tā kā tas ir nebirokrātisks instruments, uh, un katrai valstī, kas vēlas būt interesanta, profesionāļiem ir eh, viņi jāpiesaist, un eh, šeit profesionālās kartes var palīdzēt. Tās atvieglo piekļuvi informācijai eh, par personu. Tātad kartes sniedz informāciju par personām, un neatkarībā no tā, par kādu profesiju mēs runājam, atviegl, tiek atvieglota komunikācija ar vietējām kompetentajām iestādēm un ļoti viegli var iegūt informāciju, kas šo iestādi interesē. Tiks izveidota datu bāze, kas uh, būs pieejama visām iestādēm iespējams. Uh, iekšējā tirgus informācijas sistēma ir uh, tāds sākuma punkts. Tas palīdzēs gan patērētājiem, gan darba uh, devējiem, kas eh, izmantojot šīs kartes, aicinās eh, profesionāļus, kas būs gatavi strādāt eh, konkrētā valstī. Profesionālās kartes ir domātas kā praktisks instruments, un tā mums arī šī ideja jāvirza uz priekšu. Es vēlos pateikties uh, visiem uh, par um, atbalstu šajā jomā un, kad tiks pabeigtas administratīvās un tehniskās mm, formalitātes, mēs uh, sāksim konkrētāku dialogu ar tiem, kas uh, attīstīs šo koncepciju daudz detalizētāk. Un tik tālu par manām pārdomām šajā kontekstā noslēgumā Vēl daži secinājumi. Pirmkārt, novērtējums parāda, ka ir nepieciešams modernizēt direktīvu. Otrakārt, es palieku un palikšu gatavs, būšu gatavs uzklausīt tos, kas ir gatavi ieguldīt uh, šajā direktīvā, Treškārt, eh, mēs šeit runājam par jautājumiem, kas mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi. Eh, ceturtkārt, eh, profesionālās kārtas ir instruments, ko vēlos attīstīt tur tuvākā nākotnē, ciešā, cieši sadarbojoties ar um, interesētajām personām. Piektkārt, nākamajā gadā tiks publiskota zaļā grāmata, tādi vismaz ir plāni. Uh, Un eh, tad 2012. gadā būs gatavs ietekmes novērtējums, un tam sekos konkrēti priekšlikumi. Nu, tik tālu no manas puses, paldies, ka uh, uzaicinājāt mani piedalīties šajā diskusijā, un paldies, ka tiek organizēta šī eh, diskusija par direktīvas transponēšanu dalību valstīs. Paldies par uzmanību. Pavisam īsi, komisāri kungs, es zinu, ka. Uh, Jums ir ļoti maz laika. Es gribētu iekšējā tirgus komitejas vārdā un visu to vārdā, kuri eh, bija ieradušies šeit, diskutēt ar jums. Paldies par jūsu eh, klātbūtni, paldies par jūsu runu. Jūs zināt, eh, cik ļoti Eiropas parlaments un arī nacionālajie parlamenti ir ieinteresēti šajā direktīvā, tās pārskatā kas ir absolūti fundamentāli, lai varētu dinamizēt iekšējo tirgu, nodrošināt izaugsmi, nodrošināt mums līdzpilsoņu drošību un profesionāļu drošību. Kā jau es teicu, ievadvārdos, ir ļoti svarīgi, ka šajā ekonomiskās krīzes laikā uh, mēs rodam šo dinamismu, lai varētu sniegt arī cerību jauniešiem. Uh, jo viņu panākumi arī bieži vien ir atkarīgi no prakses ārvalstīs. Un mums bija ļoti auglīgs, lauglīgi viedokļa apmaiņa, un pirms jūs dodaties projām daži četri punkti kas izriet no šīs diskusijas, protams, ka mobilitāte ir fundamentāla bet ir jāraugās, kādā veidā, pie kādiem nosacījumiem var īstenot šo, no, šo mobilitāti, kas attiecas, vai tie būtu jaunieši, kuriem ir nepieciešams, lai tiktu atzīta viņu apmācība, vai tas attiektos uz atzītajām profesijām, kuriem ir nepieciešama juridiskā drošība. Mēs arī runājām par risku ar statistikas datiem, kas ir ļoti izplūduši, tad arī, protams, valoda apmācība par to arī tika runāts vairāk kārt Uzsvērām arī jautājumu par pagaidu pakalpojumu sniegšanu. Tas ir ļoti svarīgi iekšējā tirgus eh, kontekstā. Mēs padziļinājām pārdomas ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Tad ir vēl viena arī tāds risinājums, kāds varētu būt attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Jūs runājat par caurskatāmību un vienkāršošanu. Kādēļ nevarētu domāt pār neatkarīgu komiteju ar ekspertiem, pārstāvot dažādas profesijas, piemēram, izveidojot, stādot kādas kārtas, ka tā būtu neatkarīga komiteja, neatkarīga komiteja, kur nebūtu nekādu aizdomu, lai tā būtu atzīta un lai būtu līdz ar to arī tāda Eiropas pievienotā vērtība. Tad jautājums arī par izglītības vai apmācības harmonizāciju. Mm, mēs minējām balans procesu, un tad ir jautājums kā ir ar apmācību un kursiem tieši saistē internetā, kā mēs varētu arī te uh, veikt, zinām, harmonizāciju un atzīšanu attiecībā uz mācībām tieši saistēt. Daudz runājam par uh, profesionālajām kārtēm, kas attiecībā uz dažām profesijām attīstās ļoti strauji. Uh, Nu, tuvākajos gados cerams, ka šīs kārtas arī tiks īstenotas uz kādu kritēriju pamatu un tam līdzīgi, kā nodrošināt arī datu konfidencialitāti, vai attiektos uz patērētājiem, profesionāļiem vai pilsoņiem. Kopumā organizējot ļoti proaktīvu arī sadarbību, lai varētu izvairīties no situācijas, kā jūs minējāt, tad medīts, kuram liekts praktizēt savā valstī, dodas strādāt citu valsti un rezultāti katastrofiski. Lūk, Par to visu arī runājām, debats bija ļoti bagāts. Vēlreiz pateicos um, visām institūcijām, padomēji, komisijai, parlamentam, jo šeit nu tiešām īstenojas Lisabonas līgums. Un tieši šajā komitejā, šajā parlamenta komitejā, kopā ar Eiropas komisiju, kopā ar jums visiem, komisāra kungs, pirms jūs doties prom, uh, varbūt, ja jūs gribat teikt kādus noslēguma vārdus, jūs varat uh, rēķināties ar mums, mēs varam rēķināties ar jums, lūdzu. Nepriekšsēdētājs kundze, es tik daudz runāju. Jūs. Ļoti labi noslēdzāt šīs un rezumējāt šīs debātas. Es eh, ticu mobilitātē, bet tāpat laikā ir jārespektē zinām nosacījumi un piesardzība. Kā jūs to norādījat pati? savos vārdos. Dāmas un kungi, es domāju, ka konkrēts spējas izaicinājums. Uh, ne tikai attiecas uz uh, uzņēmumiem. Es varētu runāt par tādu kolektīvu konkurētspēju vai pat personīgu konkurētspēju. Eiropas Savienība katru dalību valstu, reģionu, kopienu palīdz katram Eiropietim pilsonim būt konkurētspējīgam. Mums ir Rīgas ir profesionālās kvalifikācijas. Un direktīvai jāatvieglo šī mobilitāte. Lai tieši par savu kolektīvo sadarbību. Les gens se disent qu'il leur apporte quelque chose. Moi, je, je suis... Es esmu politiķis, gluži tāpat kā daudzi no jums. Un jautājums, kas man ir svarīgs, ir mazie uh, uzņēmumi vai pilsoņi, nu, ko Eiropa man sniedz? Kāds man labums no iekšējā tirgus? Un es gribētu, lai mēs spētu atbildēt uz šo jautājumu. Jā, tas man sniedz aizsardzību, atvērtību, darbu, tirgu. atvieglots patēriņš. Tāda ir mūsu atbilde, kur mēs arī gribam sniegt ar Single Market Act. Lai tuvāko gadu laikā varētu arī dinamizēt vienoto tirgu, kas būtu e Eiropas ekonomikas pamatā. Un ja šis pamats labi darbojas, tad viss, ko liksim uz šī pamata, ļoti labi darbosies, vai tas būtu valsts, nacionālās, privātās, Eiropas iniciatīvas Eiropas 2020 stratēģiju. Je, je consacre beaucoup d'énergie en ce moment. Euh, Kongress piemērs. Kvinas kundze, kur strādā pie pētniecības un uh, inovācijām 2020 stratēģijas ietveros, viņa ir arī uh, izstrādājuši šo so īpašo inovācijas un pētniecības stratēģiju, iniciatīvu. Un tur viņi par pamatu ņēma tieši Eiropas patentu iniciatīvu. Tad 20 uh, eh, reizes maksā dārgāk mazam uzņēmumam šeit Eiropā salīdzinot ar ASV. Iekšējais tirgus eh, labi darbojas pateicoties Eiropas patentam, tad arī visu pētniecību un inovāciju, kas ar to saistīta, strādā ļoti labi. Līdz ar tādu ir daudz piemēru. Tad paldies, dāmas un kungi, par jūsu mm, politisko pārstāvniecību un darbu. Un arī aicinu piedalīties šajās publiskajās debatēs par uh, Single Market Act. Un tad sakiet, vai šie priekšlikumi ir pietiekami vai nepietiekami, vai jums ir citas idejas lai iekšējais tirgus labāk darbotos, lai tas kalpotu uzņēmumiem, maziem vidiem uzņēmumiem, pilsoņiem, patērētājiem. Būšu ļoti atvērts jūsu priekšlikumam. Paldies! Paldies, Kevsar kungs! Prochain, je l'espère, grâce à nous tous. Ja kād mēs tam visam varam piekrist un arī tuvāko Laikam mēs varam izvērst šo dialogu arī ārpus šīs ēkas sienām, un ja iekšējais tirgus varētu tiešām kļūt par mūsu kopējo kopsaucēju, kā Eiropas identitātes uh, simbols, nu, protams, mums nepieciešami vairāk gadi, bet es domāju, ka šis iekšējais tirgus varētu kļūt par Eiropas identitātes simbolu, ka viss piedalās šajā Eiropas uh, projektā tad iespējams, ka pat nevajadzēs vairs nākt uz šeit. Jā, vienmēr jau vajadzēs. Lielas paldies komisāru kungam, paldies visiem, īpaši tiem, kuri nāk braukuši no tālām zemēm, lai varētu izvērst šo dialogu ar mums. Paldies ekspertiem, kur jau vairākus mēnešus ar, vai pat gadu strādājuši pie šiem jautājumiem. Un paldies visiem kolēģiem, kuri arī pēcpusdienā nav gulējuši, bet piedalījušies sanāksmē. Paldies! Esam uz šī garā ceļa, bet iesim kopā visu interešu vārā. Kopā ar komisiju, ar padomu un ar visiem parlamentāriešiem. Un tādēļ īstenosim Lisabonas līgumu. Paldies!